So, good afternoon, everybody. I'm... Jauka pēcpusdiena visiem. Es atvainojos par šo nelielo nokavēšanos, un īpaši Roitovas kundze, jo zinu, ka Roitovas kundze šeit ieradās tieši pulkstens 3.00. Sveikti visi šās pēcpusdienas sēdē, un es vēlētos sveikt arī komisijas plaši pārstāvētos ģenerāldirektorātus un Brigmanas kundze ir šeit. Mēs redzējāmies pagājušajā naktī pulkstens deviņos pēdējo reizi. Liekas, ka mēs tiekamies tik bieži, ka biežāk vairs nevar. Un tomēr. Mēs runājām par standartizāciju vakar vakarā, un tas bija ārkārtīgi būtiski panākt šādu vienošanos trilogā. Bet šajā pēcpusdienā mūsu komitejas sēdē mēs runāsim par harmonizāciju un par tiesību aktu saskaņošanu, un eh, Roitovas kundze ir strādājusi pie šiem dokumentiem. Es vēlētos uzreiz pateikt, ka Žaks Makmilana kungs, kurš šobrīd jau ir aizgājis atvaļinājumā kā komisijas ierēdnis, kurš vairāk nestrādā komisijā, bet kurš ir tik ārkārtīgi ieinteresēts šajos jautājumos, ka viņš tomēr ir atteicies no gulēšanas saulē un ieradies šeit, lai sadarbotos ar mums. Džek, sirsnīgs sveiciens jums un pasakamies jums, ka jūs eh, vēlaties dot savu ieguldījumu šo svarīgo jautājumu sakārtošanā. Bet tagad došu vārdu referentei, pēc brīža došu vārdu. Šeit atrodas arī ēnu referenti un ēnu referentu aizvietotāji. Gebhards kundze, Šaldemons kundze no liberāļiem šeit nav. Rīles kundze, kura patiesībā ir gandrīz visu ēnu referentu aizstājēja un vietniece. Es nezinu, vai Rīles kundzei patīk šāds goda nosaukums, un tomēr es esmu personīgi Foksa kunga, ēnu referents, ēnu referenta aizvietotājs. Bet tagad, godātā Roitovs kundze, es vēlētos dot vārdu jums, lai jūs iepazīstinātu ar jūsu ziņojumu pakotni. Paldies, prieksēdētāja kungs! Mēs esam sagatavojuši veselu virkni ziņojumu, kas ir tā saucamā harmonizācijas pakotne un kas ir būtisks uh, jau no 2008. gada runāto izstrādājumu harmonizācijas pakotne, un esam pārliecināti, ka tas nāks par labu gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem. Savā darbā es uzsvēru septiņus mērķus. Pirmais mērķis bija šīs direktīvas eh, izskatīt, piemēram, no 768 2008, tas ir lēmums par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu, un es vēlējos, lai pilnīgi visas direktīvas būtu savā starpā saskaņotas, un tas ir arī būtiskākais manas iesniegto grozījumu daudzums par visām deviņām direktīvām. Uh, Ir arī tā saucamie sektora specifiskie grozījumi, un es vēlējos tajos uzsvērt konkrētas problēmas kādā konkrētā nozarē, piemēram, automašīnu gaisa spilveni vai citas automašīnu specifiskas detaļas, ja tā varētu teikt, kaut vai sprākstvielu direktīvā un citas. Tad ir arī tāda grozījuma, kuros runa iet par patērētāju drošību, kaut vai šajā pašā sprākstvielu direktīvā vai uh, zemvoltāžas ierīču direktīvā vai liftu direktīvā. Ir arī tādas direktīvas, kurās runa iet par profesionālajām, par profesionālajiem amatiem, un tur mēs neesam nākuši klajā ar kaut kādiem konkrētiem priekšlikumiem. Nākamais, mēs vēlamies samazināt administratīvo slogu, birokrātiju, un e, mēs uzskatām, ka vajadzētu rast iespēju atbilstības deklarācija iesniegt ne tikai papīra formā, bet arī elektroniski, un to ir uzsvēruši visi uzņēmumi gandrīz, ar kuriem esmu sasiņojusies. Un tas arī attiecās uz 768 šķērslī 2008. Diemžēl mēs esam to visu paskaidrojuši ražotāju apvienībām, un lielākā daļa no uzņēmumiem pēc tam uh, vairāk nevēlējās šo savu prasību, ja tā varētu, uzturēt, ja tā varētu izteikties uzturēt. Es vēlētos arī atsaukties uz apsvērumu, ka, piemēram, vienotā e, savietojamības deklarācija varbūt varētu būt pārāk gara. Vēl uzņēmumiem noteikti patiks tas, ka arhivētie dati tos vairs nevajadzēs regulāri atjaunināt, un ir arī pazudusi prasība izveidot savu veidu krāsainos, eh, krāsainās norādes uz zem voltāžas aparātu direktīvu. Tas bija komisijas prasība, un es vienkārši eh, to savā priekšlikumā padarīju par brīvprātīgu, kad ir jābūt krāsainām šīm norādēm. Uh, un ka tas var būt arī melnbalts šī norāda, un katrā ziņā krāsu neizmantošana ļaus uzņēmumiem gan iekonomēt naudu, gan tas ir arī vidē draudzīgāk. Nākamais par ražojumiem, par, iz, par izstrādājumiem tādiem, kuri jau ir atbilstīgi iepriekšējām direktīvām, arī šeit dokumentācijas atjaunināšana nav prasība. Un visbeidzot, es vēlējos um, augstākus kvalitātes standartus. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai marķējumu varētu viegli saprast un lai marķējums būtu skaidrs. Un visbeidzot, lietošanas instrukcijām ir jābūt pievienotām tur, kur tas ir nepieciešams. Direktīvās, kurās runiet par patērētāju izstrādājumiem, Es esmu saglabājusi prasību, ka ir jābūt atsaucēm uz veselību un veselības drošību. Un eh, tas eh, nozīmē, ka dažādi, eh, ka piemēram ražojums, kurš visādi citādi ir drošs, bet veselību ietekmē negatīvi, tam ir jātiek atsauktam no tirgus, izņemtam no tirgus. Mums ir arī cits etaps, kurā ir prasība par adekvāti pamatotu izstrādājumu izmantošanu. Un tas būs saistīts ar preču pakotni. Vēl bez tam mēs vēlētos runāt arī par patērētāju drošību tādiem patērētājiem, kur ir tā saucamajās riska grupās. Un tas sasaucās ar trīs patērētāju direktīvām, jo patērētāju intereses ir atrunātas dažādos aps, apsvērumos. Un tas attiecās arī uz e, cilvēkiem invalīdiem, piemēram, liftu pieejamība. Un piektais mans mērķis ir e, produktu tirgus labākas uzraudzības nodrošināšana. Un šeit savukārt e, problēma nav ar tiem uzņēmumiem, kuri pakļaujas noteikumiem, bet gan tieši ar tiem uzņēmumiem, kuri labi zinādami tomēr pārkāpj noteikums un kuri iepludina tirgu pat bīstams ražojums galvenokārt no Āzijas valstīm. Un um, tad es uzskatu, ka viena dalība valsts, piemērojot kādu noteiktu izstrādājumu izņemšanu no tirgus, varētu to piemērot ar kriminālu um, izmeklēšanas piemērošanu un uzskata, ka ikvienām sankcijām ir jābūt proporcionālām un atbilstīgām. Vēl bez tam valst, dalību valstīm būs jāinformē, jāinformē komisija par uzraudzības iestādēm, lai varētu panākt labāku, labāku harmonizāciju starp 27 dalību valstīm. Sastais mērķis bija nodrošināt pēc iespējas augstāku caurskatāmību, pāredzamību. Dalību valstīm būs jāinformē komisijai par eh, kopīgu eh, direktīvu transponēšanas un īstenošanas pasākumu sarakstu un eh, ir prasība to nopublicēt internetā. Tas nāks par labu uzņēmumiem. Tieši tāda pati prasība ir piemērota arī sankciju sistēmai. Sankciju sistēmai e, dalībvalstu līmenī. Septītais mērķis ir e, savu veidu atsauc uz padomas izteikto komentāru. Kaut arī padome atšķirībā no parlamenta ir jau nokavējusi laika grafiks un parlaments ir daudz tālāk aizteidzies priekšā, es tomēr esmu gatava nākt klajā ar parlamenta nostāju un mēs varam gaidīt padomas nostāju. Es esmu gatava mazliet gaidīt, jo patiesībā ir iesniegt 300 grozējumi, precīzāk 292. Un vēlētos šeit pieminēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. jūnijas, un balsosim par šo priekšlikumu jūlijā. Vēlētos pateikties gan komisijai, gan padomē par sadarbību. Un tas, ka šajā priekšlikumā ir ļoti daudz tehniskas dabas atsaukšu, es esmu cieši sadarbojusies ar patērētāju aizsardzības organizācijām un dažādām nevalstiskajām organizācijām. Esmu pārliecināta, ka likumdošanas aktu un noteikumu interpretācija vēl joprojām sastopas ar neskaidrībām, un eh, ja mums būs jāgaida vēl desmit gadu uz eh, aktualizētiem noteikumiem, tad eh, šāda situācija atkārtosies, ja komisija neko nedarīs. Mums vajag izmantot digitālās formas pieejamību. Es vēlētos šeit uzsvērt, ka, protams, e, nav jau vislabākais veids, kādā, vei, kādā veidā parlaments var sagatavot likumus, jo mēs runājam gan par pārskatu, gan par jaunas likumdošanas izveidošanu, jo patiesībā mēs it kā esam pārskatītājs, pārstrādātājs, kurš eh, komisijai liek ļoti daudz kā no, vienkārši, no teksta vienkārši pārcelt uz jauno tekstu. Vēlētos pateikties ar ēnu referentiem par sadarbību un eh, ceru, ka šī sadarbība būs vēl intensīvāka pirms tieši paredzētajām vēlēšanām. Kā jau teicu, 18. jūnijā ir paredzētas diskusijas kurās izskatīsim pirmās atbildes un komentārus par šo priekšlikumu. Es esmu sagatavojis šo ziņojumu kā pamatu diskusijām, esmu atvērta uzklausīt visus komentārus un ieteikt grozījumus, un vēlētos uzteikt mana asistenta darbu, kurš pat nedēļas nogalēs ir strādājis pie šādas, ja viņš ir jurists un ļoti augstas raudas eksperts, priekšsēdētājs. Paldies par jūsu visaptverošo prezentāciju un arī tiešām par to, milzīgo darba apjomu, ko jūs esat ieguldījusi. Un, eh, protams, eh, jūs esat detalizēti strādājis un nav noticis tā, ka jūs vienkārši esat pārkopējis iepriekšējo likumdošanas tekstu gabals. Katrā ziņā jūs esat ļoti labi sadarbojusies ar veselu virkni strādājošo. Un tagad Gebhards kundze. Paldies, priekšsādātāji, paldies, Roitavs kundze, par jūsu ziņojumu. Šaldenhausenes kundze ir lūgusi man izteikties viņas vārdā. Viņai, diemžēl, bija jādodas prom, lai apmeklētu svarīgu sanāks Kopenhāgenā. Viņa bija apņēmusies šajā sanāksmē piedalīties. Um, Frau Schaldemose bedankt sich ganz herzlich über. Tātad viņa nevarēja atteikties no šīs savas apņemšanās. Šādar Mozens kundze ir ļoti uh, priecīga par šiem ziņojumiem. Direktīvas ir ļoti tehniskas dabas. Un tomēr ir svarīgi īstenot šo saskaņošanu, un šis darbs ir jāiztenā ļoti uzmanīgi. Šāds ir tieši viņas iespējas par Reuters darbu. Šeit jūs esat. Um, uh, veiksmīgi apvienojusi mm, visu, kas jums bija dārāmais attiecībā uz uh, direktīvu saskaņošanu, pamatojoties uz padomus un parlamentu vienošanos 2008. gadā. Viņa jūsu darbu ļoti augstu vērtē. Šalte Mozes kundze bija referente 2008. gada lēmumam 768. Viņa uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas parlamenta tā laika lēmumi šeit tiktu atainot. Toreiz bija vienošanās par kritērijiem, un šī kritērija vēl ar vienu ir spēkā. ir svarīgi, lai tiesība akta tuvināšana tiktu iznot pēc iespējas labākajā veidā. Šaldemos kundzei gan ir vēl daži komentāri, jo īpaši attiecībā uz eh, drošību neaizsargātajiem patērētājiem. Šis ir būtiski svarīgs temats. Šaldemūzes kundze un manai grupai šis temats ir ārkārtīgi svarīgs. Pagājuši gadu par šo tematu tika pieņemts ziņojums Šaldemūzes kundze neuzskata, ka to varētu skatīt tikai saskaņošanas gaitā vien. Iespējams, labākā pieeja būtu strādāt ar apsvērumiem, nevis ar pāntiem. Daudzas no šīm direktīvām patiesībā nav vērstas tieši uz patērētājiem, un līdz ar to tas varētu arī nebūt labākais instruments eh, patērētāju mērķu sasniegšanā. Iespējams, ka uh, Šie jautājumi būs jāskat vēlākā darba posmā, kad mēs runāsim, piemēram, par vispārējo preču drošības direktīvu. Te ir paredzēta pārstrādātā versija, un komisija sacīja, ka līdz šī gada beigām šis jautājums tiks skatīts. Iespējams, ka tā tad būtu labāka iespēja šos tematus atainot. Š Šaldemos kundze cer, ka viņi var rēķinēties ar jūsu atbalstu, kad būs īstais brīdis. Šaldemos kundze aicinātu Eiropas komisiju aktualizēt tā saucamo zilo uh, vadlīniju grāmatu. Uh, te ir runa par direktīvu īstenošanu, un tā ir daļa no pilnīgi jaunas pieejas. Uh, Būtu saprātīgi komisijai uzņemties šo uzdevumu. Un tādā veidā tad nodrošināt saskaņotību ar jauno tiesību aktu ietvaru. Šaute Mozers vēlētos, lai šeit vairāk strādātu komisija. Tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Visumā Šaudemozes kundze. Mm, neiebilstu pret eh, Roitovas kundzi būtiskajos jautājumos. Šaldemos kundze uzskata, ka mēs esam uz pareizā ceļa, lai eh, sagatavotu labus kopīgos rezultātus. Šaldemos kundze cer, ka drīz notiks sanāksme Es ēnu referentē minēšu. Roitavs kundze, ka jūs organiz, organizēsiet šo sanāksmi, un es ceru, ka būs laba sadarbības ar jums un mūsu politisko grupu. Paldies! Neviens nepārstāv liberāļus. Rūles kundze, lūdzu. Arī es no savas puses pateicos Roitavas kundzei. Paldies viņai par viņas ziņojumu. Viņa ir eh, nopietni strādājusi, un viņas darbs ir eh, tiešām detalizēts. No visas sirds vēlos viņai pateikties par viņas centieniem, un es esmu pārliecināta par to, ka viņa un viņas personāls ir veltījuši daudz laika un centienu strādājot pie šī ziņām. Es biju Anna referente preču pakotnē, un mūsu toreiz uh, Eh, mūsu lielākās bāžas bija iekļaut visus piedāvājumus, un jūs to esat izdarījis. Tad mēs jūs pilnīgi atbalstam. Mums tiešām nav nekādu komentāru. Eh, visa šī ideja par labu apvē, apsvērumiem, nevis pantiem, ir izskatīšanas vērta, taču es domāju, eh, galvenie politikas jautājumi jāskat apsvērumos, nevis tekstā. Man nešķiet, ka te būtu vajadzīgas kaut kādas izmaiņas. Man, es nesaskatu kaut kādu nepieciešamību pēc grozījuma. Paldies! Lielas paldies, turpin priekšstādātājs! Es runāšu Foksa kunga vārdā, viņš man ir atstājis savas piezīmes. Kā jau sacīja agrāk, es no iekšienes varu skaidrs komitejas darba uh, iekšienes var skaidri zināt, pateikt, ka darbs bija ļoti nopietns un arī sekretariāts man piekrīt. Un ir ļoti svarīgs šis darbs, tāpēc, ka tas nodrošinās daudz saskaņotāku likumdošanas ietvaru attiecībā uz uzraudzību un laišanu tirgušiem svarīgiem svarīgiem precēm. Roitavs kundze arī ir agrāk strādājis pie līdzīgiem jautājumiem. Mums bija mūsu pašinstīvas ziņojums un viņas grozījumi mums ir nopietni jāapspriež, mums jāraugās, kas jā, jādara tagad, kas varētu pagaidīt uh, patērētā aizsardzības direktīvu, un varētu iesaistīt ar komisiju, nu, tad mēs varētu paturēt nākošo tad grozījumu kārtu. Es nezinu, cik daudz te ir izdarāms, taču katrā ziņā es apzinos, ka ļoti daudz darba jau ir ieguldīts. Jūs ļoti detalizēti, tādā kā izmeklētāja garā, pētījāt visas iespējamās problēmas un esmu pārliecināts, ka rezultātā būs saskaņots kopums. Es arī gribētu zināt, ko komisija par to domā. Jūs arī pievērsāt uzmanību tām, lai tiktu svītrot kaut kādi mm, lieki eh, noteikumi. Uh, tādā veidā tad tikt samazināts administratīvais sloks, kurš gan agrāk arī neko labu nedarīja patērētāju sardzībai. Nu, katrā ziņā mēs piekrītam visai pakotnē. Iespējams, ka vienīgā lieta, kuru mēs no savas puses gribētu izmeklēt, būtu par jautājums par marķēšanu, par marķēšanas prasību, ņemot vērā informācijas pieejamību kas tiek uh, sagaidīts šodien attiecībā uz šādiem profesionāliem profšā, produktiem, ja profesionālām precēm. Es nedomāju, ka te importētājiem būtu jātiek uh, norādītam uz katras detaļas. Ražotājiem taču būs tīmekļa vietne, un tajā būs uzskaitīti visi importētāji, un bieži vien arī ražotājiem šādos gadienos uh, ir 24 eh, stundas dienā aktīvas informatīvās telefonu līnijas vai citādi informācijas ceļi, un tad katrs var iegūt tādu informāciju, kādu tas vēlas ja katrai precei ir vajadzīgs savs marķējums, tad tas mazliet ir par daudz mūsu skatiem. Tātad šis, šī prasība mūs, mums nešķiet pārliecinoša, varbūt komisija mūs var pārliecināt, un um, ja tā, tad mēs tomēr mēģinātu kaut kā atvieglot šo prasību. Katrā ziņā citu specifisku komentāru nav, liels paldies, ka strādājāt pie šī temata. Nu, labi. Vai vēl kāds vēlas uh, izteikties? Ja nē. Ne? Tad dodu vārdu Brīkmanis kundzei, lai viņi mums pastāstītu par saviem komentāriem par šo pakotni. Tad lūdzu vārds jums. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Paldies. No sākuma komisijas vārdā vēlētos pateikties Rotovas uh, kundzei par rūpīgo darbu, gatavojot uh, ziņojumus par uh, deviņām direktīvām šajā harmonizācijas pakotnē, un arī paldies par detalizētajiem grozījumiem. Vēlos teikt, ka par eh, šis eh, teksts eh, ir izgājis cauri daudzām pārbaudēm, un par spīti šīm pārbaudēm joprojām ir iespējams uzlabot um, ehm, tekstā saskaņotību, un komisija ir ļoti priecīga izlasīt to, ka Referenta uzskata, ka šis eh, harmonizācijas pasākums ir ļoti spē, eh, la, labs eh, solis noteikumu saskaņošanā. 708. lēmums tiešām uzlabo Savienības produktu drošības noteikumus. Jo ātrāk šie tiesība akti tiks realizēti, jo ātrāk patērētāji, uzņēmēji un valsts, da, dalībvalstu iestādes gūs no tā labumu. Tā ka kopumā komisija atbalsta ierosinājums, kāda ir šajā, eh, kādi attiecās šīm eh, deviņām direktīvām, piemēram, par iespēju eh, atbilstības deklarāciju iesniegt elektroniskā veidā, kā arī prasību, ka marķējuma drošības instrukcijas, un eh, tātad tās ir uzticamas un pārskatāmas. Un tas arī eh, tiešām dotu eh, taustāmu labumu uzņēmējiem un patērētājiem. Jāsaka, ka mūsu attieksme ir skeptiskāka attiecībā uz dažiem citiem grozījumiem. Es vēlos teikt, ka reaģējot uz šīs komitejas aicinājumu, saistībā ar vienotā tirgus pāraudzības direktīvu komisija ir gatava pieņemt šo dokumentu līdz gada beigām. Jaunā regula aizstās tirgus eh, pāraudzības eh, noteikumus eh, vispārējā drošības direktīvā, kā arī 765. direktīvā. Ir jāiekļauj arī atsauce uz 708. lēmumu jaunajā regulējumā. Un tas aizstās konkrētos harmonizācijas noteikumus. Un es arī aicinu neiekļaut vairāk nosacījumu harmonizācijas tekstā. Tā vietā tos vajadzētu ņemt, izstrādājot priekšlikumu jaunajai regulai, kur uh, eh, tiks skatīta parlamentā nākamgad. Vēlos pievērst arī jūsu uzmanību dažiem no grozījumiem, par kur mums attieksme ir skeptiskāk, piemēram, grozījums, eh, kurā tika ierosināts atkāpe no ražotāja pienākuma ražot, eh, iz, iz, izveidot vienotu eh, konformu atbilstības deklarāciju, tas varētu radīt uh, problēmas. Un laikā, kad aizvien vairāk produktu uz tiem attiecas eh, vairāk nekā viens eh, kopums harmonizācijas noteikumu. Eh, Šāda vienota atbilstības deklarācija ir ļoti svarīga, lai veicinātu drošības sistēmu produktiem. Nepieminēju dažas jomas, par kurām diskutējām, un vēlos uzsvērt to, ka kopīgās jomas ir tad, tad, tas, ka ir kopīgais mērķis uzlabot juridisko, juridisko droš, skaidrību, uh, Ir jānodrošina arī godīgi nosacījumi uzņēmējiem un ir jāsamazina birokrātiskais sloks. To komisija dara ar mērķi eh, veicināt nodarbinātību. Un deviņas direktīvas, kuras radīsies šī procesa rezultātā, dos eh, ievērojumu ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā, un komisija būs eh, ļoti priecīga turpināt darbu pie, šī, pie šīs pakotnes preču vienotajam tirgumam. Paldies! Thank you very much. Paldies. Un, Reuters, Reuters kundze, jūs varētu komentēt par to, ko teica komisija, kā arī citi kolēģi. Jūsu ievadvārdos arī minējāt, kāda ir situācija padomē. Varbūt eh, par to eh, kāds varētu pastāstīt, šķiet, ka tomēr no padomas neviens pārstāvs nav ieradies. Nē, tomēr ir. Varbūt jūs mūs varētu šodien informēt eh, par to, kā šis dosie um, attīstās. Un tad ir jāapstiprināt laiva grafiku. Jums ir dots vārds. Paldies. Vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par to, ka viņi izteicās. Paldies uh, arī par veltīto laiku manam ziņojumam un attiecībā uz to, kāda ir situācija padomē. Diemžēl neviens no padomu šodien nav ieradies. Tomēr liekas, ka šīs prezidentūras laikā dosie tehniskais lasījums tiks pabeigts un pēc tam, ja tā tiks izvirzīta kā prioritāte nākamajā prezidentūrā, tad mēs eh, ceram, ka nākamā prezidentūra uh, rīkosies. Eh, tomēr jautājums ir par to, vai būs pietiekami liela kapacitāte to darīt. Es domāju, ka tur visticamāk uh, rūpniecība izvērsīs plašu lobby darbību. Viņi tiešām mēģinās uh, eh, eh, izvērst lobby darbību padomē. Jo ir skaidrs, ka viedokļi ir atšķirīgi. Es tiešām nevaru paredzēt, ko nākamā prezidentūra pēc vasaras pārtraukuma, kad būs balsojums plenārsēdē, kā viņi rīkosies, es neesmu droši, vai prezidentūra mūs atbalstīs, vai, vai viņi paudīs savu viedokli, un vai viņi būs, eh, viņi būs gatavi runāt par kompromisu. Tomēr es jebkurā gadījumā centīšos panākt kompromisu, ja tas nebūs iespējams, un ja mēs redzēsim, ka padome atliek šo, šo, šo darbu pie šī dokumenta, dēļ sektora prasībām, kādām individuālām prasībām tad mūsu ziņā būs uh, lēmums, tāpēc, ka mēs esam vadošā komiteja, un mums ir pilnvērs to darīt. Mums nāksies uzņemties savu iniciatīvu, mēs negaidīsim uz padomus lēmumu. Un es pieņēmu arī, ka komisija šajā ziņā man atbalstīs. Vēlētos arī izteikties par to, ko šeit uh, teica iepriekš, piekrītu Šadmozes kundzes uh, teiktajam, tādā ziņā, ka mēs runājam par šo jautājumu, un mēs pārcēlām vairākus punktus no normatīvā teksta uz apsvērumiem. Un es arī uh, atbalstīšu grozījumu par uh, šo te blue guide, kā arī par produktu drošumu. Iespējams, mans viedoklis nedaudz citādāks, tomēr es esmu atvērta dialogam un tajā pašā laikā es neuzskatu, ka tas ir pareizais risinājums, tāpēc ka šīm direktīvām ir savi drošuma jēdzieni un uzņēmēji, ar kuriem es esmu runājusi kopš esmu iesaistījusies šajā komitejā. Uzņēmēji sūdzas, daudz sūdzējušies par prasību uh, fragmentāciju Eiropas un nacionālajos līmeņos. Un mēs arī sniedzam dažādus eh, pārejas periodus, eh, kuru laikā var eh, uzkrāt krājumus, preču krājumus un tos iztirgot, vadoties no iepriekšējiem noteikumiem. Mums tiešām nevajadzētu sasniedzināt konkrētas prasības, par kurām mēs zinām, ka tās tik un tā tiks mainītas. Un es domāju, ka mums vajadzētu mainīt šo te galveno pieeju vajadzētu saprast rūpniecības pārstāvju pozīciju, kā arī patērētāju pozīciju. Un, protams, arī to, kāds viedoklis ir nacionālajiem parlamentiem. Tad, attiecībā uz sadarbību ar komisiju par vispārējo produktu drošumu direktīvu, es piekrītu, ka ir vajadzība to darīt, tomēr tas nav jādara pārāk plašā vai maldinošā veidā. Attiecībā uz grozījumiem par pāraudzības aktivitātēm, kā jau to minēja komisija, joprojām ja ir uh, laiks, un mēs arī par to runājām, līdz ar to man nav īpaši komentāru par šo jautājumu. Atvainojos, uh, ka nevarēšu pār to diskutēt uh, pēc uh, E, šī te uzsāšanās, uzsāšanās laika, jo man ir jādodas uz lidostu un es nevarēšu šeit palikt, lai iesaistītos citās e, diskusijās. Attiecībā uz e, atbilstības paziņojumu un par izņēmumiem es nevēlētos mainīt piekto pantu 765. direktīvā un es atbalstu vienotu atbilstības deklarācijas ieviešanu tomēr. Uh, tieši ražotāji bija tie, kuri eh, lūdza eh, ieviest šos izņēmumus. Lielas paldies vēlreiz par eh, visiem paustajiem viedokļiem. Es tiešām ceru, ka mums izdosies veiksmīga sadarbība. Ir pagājuši četri gadi, laiks tiešām skrien vēl spārniem. Paldies! Tad laika grafiks. 7. jūnijas grozījuma iesniegšana. Un tad ir eh, viedokļa apmaiņa. Līdz 20. jūnijam var iesniegt kompromisa grozījums, un 10. jūlijā būs balsojums komitejā. Un tad skatīsimies, eh, kā veiksies eh, padomas darba grupai ar šo jautājumu. Paldies! Līdz ar to varam veikt darbu pie šī darba kārtības punkta. Beidzamā ātrāk. Uh, nekā bija plānots. Eh, tā kā dokumentu daudz, bija daudz, mēs tiešām bijām plānojuši tam veltīt uh, daudz laika. Un tagad būs eh, prezentācija par ietekmes novērtējumu par vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Priekšsēdētājs ir izslēdzis mikrofonu. Um, yes, it mysteriously switched itself off. Mikrofons pasnesējis izslēdzas. Gepārdas eh, kundze piekrīt viņa vieno līdzreferentēm, tad es ierosinu, ka e, tagad e, mēs e, dodamies pārtraukumā un atgriežamies sanāksmes zālē 10 pāri 4, lai 4.15 varētu atsākt sanāksmi un mēs netērētu laiku. Nu, līdz ar to jums tiek piešķirts eh, laiks iepazīties ar ietekmes eh, novērtējumu, un tādā veidā jūs varat uh, eh, uzasināt savus argumentus, uh, lai varētu tos iesniegt komisijai. Esmu pārliecināts, ka jūs visi to steigsiet izdarīt. Tiekamies visi desmit pār četriem.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 So, good afternoon to... Labdien! Ehm, klausītāji nav daudz, bet tie ir izcili. Sāksim eh, svarīgās eh, diskusijas. Eh, runāsim par jautājumu par vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem, ko mēs veicam kopā ar juridisko komiteju. Abi līdz referenti Gerhards Kundze un Maier kungs vadīs eh, diskusiju. Jūs sevišķi arī uh, laipni aicinu juridiskā ģenerāldirektorāta vadītāju. Viņš ir ļoti labi pazīstams eh, šai komitejai. Laipni lūgts vēlreiz šajā komitejā. Šīs sanāksmes. Uh, ir priekšlikuma formālā pārskatīšana. Un kā jau jūs eh, visi to zināt, koordinātāri vienojušies par eh, to, ka tad, kad mēs sākam runāt par jaunu projektu, tad mēs eh, lūdzām komisiju iepazīstināt ar ietekmes novērtējumu. Kāds ir strateģiskais pamatojums projektam? Kāda ir strateģijas izvēle pēc šīs rūpīgās analīzes? kādu labumu, eh, kādas labums būs eh, tieši no komisijas eh, pieejas? Nu, kāda ir fona informācija, kas mums palīdzēs virzīties uz priekšu pie darba ar šo projektu? Protams, ka mēs iepazināmies ar zaļo grāmatu. Tomēr tagad mūsu rokās ir konkrētais priekšlikums, un ir svarīgi, lai mēs koncentrētos tieši uz šo dokumentu. Līdz ar to es vēlētos uh, lai komisijas pārstāvi mūs iepazīstina ar savu novērtējumu, un pēc tam mēs sāksim diskusijas. Līdz ar to es lūdzu tagad Gerhards eh, kundzi un Maier kungu sāk diskusijas. Ja ir arī citi ēna referenti, tad eh, lūkšu arī viņiem izteikties, laipni lūdzu arī Tarabēlas kungu šajā sanāksmē. Foksa kungs arī ir iesūtījis vairākus komentārus kā ēnu referents šīm diskusijām un mēs spredīsim arī par laika grafiku sanāksmes nobeigumā. Vai jūs tas apmierina? Ļoti labi. Un tagad eh, došu vārdu Stenmēra eh, kungam. Paldies, priekšsēdē kungs. Labdien! Dāmas un kungi! Sākšu ar dažiem skaļiem no mūsu ietekmes novērtējumu. Sākotnēji mēs eh, aplūkojām problēmas, kas saistītas ar eh, patērētājiem un uzņēmējiem un kādas ir negatīvas sekas uz uzņēmējiem tieši izmaksu ziņā. 2012. gadā, 20 gadus eh, pēc iekšējā tirgus eh, pabeigšanas, izveids pabeigšanas, tikai 9% no Eiropas Savienības uzņēmumiem eksportē. Vairums no viņiem 62% un 27% ierobežo savu uh, darbību līdz nevairāk kā trīs dalībvalstīm ir veiktas trīs aptaujas, un mēs centāmies noteikt, kādi ir šķēršļi, ko nosaka tieši līgumtiesības, kas eh, liek šķēršļus uzņēmējiem eksportēt vai ierobežot savu eksporta apjomu, un ko mēs atklājām līguma eh, tiesību šķēršļi ir viena no galvenajiem šķēršļiem, kuri neļauj kur neļauj uzņēmējiem veiksmīgi eksportēt vai liek ierobežot viņu eksporta apjomu. Eiro barometrā aptaujā attiecībā uz B2B mēs noteicām eh, desmit eh, šķēršļus uzņēmējiem, un no šiem desmit bija skaidrs, kur ir lielākie šķēršļi. Mēs uzdevām jautājumu, vai ir vēl kādi citi šķērsli. Tomēr eh, šis eh, process bija ļoti zems. Bija četri šķēršļi, kas bija saistīti ar uh, līgumtiesībām, un citiem bija sakārs ar nodokļiem, ar administratīvām prasībām, ar lingviskām problēmām, kultūra atšķirībām, ar loģistiku, ar uh, transporta problēmām, vai pārobežu pakalpojumu uh, problēmām. Uh, B2C uh, līguma uh, tiesību šķērsļi kārtība 1267, 1 un 2 līgumtiesība, savukārt 6 un 7, 3, 5, 6, 7. Tas nenozīmē, ka nav nekādu citu šķēršļu. Tie parādījās arī mūsu aptaujā, tomēr tie nebija tādā pašā kārtībā, kā tie šķēršļi, kas ir saistīti ar līguma eh, tiesībām. Tika minētas transporta izmaksas, eh, garās distancēs eh, vai arī pārobežu pakalpojumi. Tie bija tikai 8. vai 9. vietā. B, B2C Savukārt eh, valodas un kultūras atšķirības bija no nu, 4. līdz 10. vietā. Un, un B2C atšķirās no B2B. Un līdz ar to kādas ir sekas šiem te šķēršļiem? Pirmkārt, tas, ka līguma tiesību šķēršļi ir 61% eh, B2B eh, uzņēmējiem un 55% visiem uzņēmumiem, kuri skaitās kā B2C. Un tas viņus bieži ietekmē. Tas viņiem bieži neļauj eksportēt. Un otrā lieta, kā jau es iepriekš minēju, daudz uzņēmumu samazina eksporta apjomu. Vairāk nekā 80% B2B un B2C ir uzņēmumi, kuri, in, kurus interesē pārobežu darījumi, un šo iemeslu dēļ viņiem nācās ierobežot savu eksportu. Un, lai eh, sniegtu uh, ieskatu par tirniecības apjomiem, no 26 miljārdiem. 26 miljārdi bija zemākā vērtība balstoties uz uh, visa uh, noteiktākajiem uh, rādītājiem. 184 miljārdi bija galvenais apjoms. Tas bija saistīts ar Portugāles IKP. Un tas jums eh, sniedz zinām ieskatu, par ko mēs īsti runājam. Otrakārt. Kādas ir konkrētās lietas? Kāds ietekmē uzņēmēju izmaksas? B2C salīdzinot patērētāju aizsardzības noteikumus un noteikumus, kuras, nosaka, kuras ir noteikti Lisbonas līgumā. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jāpieņem līgums. Lai būtu atbilstība kā arī tāpēc, ka vispārējie uzņēmējdarbības eh, nosacījumi eh, izriet no valsts eh, likumiem. Un līdz ar to valstīm ir jāpielāgo šie jaunie noteikumi. Un šīs izmaksas tiek novērtētas aptuveni 10 tūkstoši eiro apjomā katram uzņēmējam dalībvalsts, katrā dalībvalstī. Dalība ir vēl 3000 eiro uz katru uzņēmumu dalību valstī, eh, lai eh, pielāgotu mājas lapu. Mēs eh, neņēmām vērā papildus izmaksas. Tātad 10 tūkstoši eiro, kā arī 3 tūkstoši, 10 tūkstoši lieliem uzņēmiem kā Nokia Siemens. Tas nav ļoti daudz, tomēr tas nav maz MVU. MVU ir 92% Eiropas Savienībā, un ja mēs skatāmies, kāds ir vispārējais apjoms ļoti maziem uzņēmiem, tad ir skaidrs, ka 10 tūkstoši eiro pat neņemot vērā cits izmaksas, šie 10 tūkstoši eiro uz katrā dalību valstī tie ir 7% no gada um, apgrozījuma, ja tas tiek reizināts ar dalību valstu skaitu. Uh, kurus vēlas eksportēt, tas uh, noved pie aizliegtā apjoma. Un šie 10 tūkstoši vai 13 tūkstoši, ko tas nozīmē Eiropas budžetam kopumā? Kopējās izmaksas būtu starp 6 un 13 miljardiem eiro. Un tas vēl ir piezemēts eh, skaitlis ņemam vērā arī to, ka daudzi uzņēmumi nemaz neslēdz līgumus un pat necenšas analizēt šīs lietas. Ja mēs būtu iekļāvuši vēl šos līgumus, tad būtu no 7 līdz 15 miljārdi. Līdz ar to mēs varam teikt, ka mēs ņēmām vērā tikai 9,3% uzņēmumu izmaksas. Šie ir uzņēmumi, kur tagad eh, eksportē. Tas izriet no mūsu novērtējumiem, eh, kad ir kaut kādi varējami apjomi, tad mēs izvēlamies to, kurš ir viszemākais. Tas ir tātad eh, eh, saistībā ar uzņēmumiem. Tad paskatīsimies to no patērētāja skatu punkta. Ar patērētājiem situācija ir līdzīga. 26% no patērētājiem iegādājas eh, preces citās valstīs, un tikai 9% iegādājas preces ar tātad, internetu palīdzību. Tas nav daudz. Daudzi patērētāji pērk vairāk internetā. 33% no patērētājiem iegādājas produktus internetā savā, savā valstī. Un pārobežu tirdzniecībai e, tomēr ir tendence pieaugt. Elektroniskajā pārdošanā tikai 7% pārobežu tirdzniecība. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka 44% no šiem uh, patērētājiem, kur tika aptaujāta, teica, ka ir pārāk liela nedrošība par viņu tiesībām, par viņu līguma tiesībām. Un tas eh, viņu satur no iegādāšanās, eh, pret iegādāšanās citā valstī. Un ko tas viss nozīmē? Tas eh, nozīmē, ka ir zemāks piedāvājums un augstāks cenas. Mēs izveidojām grozu, kurā ir simtiem daudzu populāru preču. Mēs skatījāmies, vai tās ir pieejamas internetā vietējā tirgū. Un rezultāti bija šokējoši, piemēram, Kiprā. 98 no 100, eh, 100% eh, nebija pieejami. Kipra gan ir maza valsts, Irijā eh, bija līdzīgi. Līdz ar to šis augstais nepieejamo produktu apjoms ir viens no iemesliem, bet ja mēs skatāmies nākamajām 13 valstīm, uh, Eh, kurās ir IKP pieaugums, eh, nākamās 13 dalību valstis. Vairāk nekā 15% no eh, šiem produktiem nav pieejami vietējā tirgu internetā. Un tad mēs arī skatījāmies uz pārobežu uh, tirzniecību, tad cilvēki, kuri dodas uz citu valsts, lai iegādātos preces lētāk un pēc, vairāk nekā 50% gadījumu uh, produkti bija vismaz par 10% lētāki. Tos var 10% lētāk varēja citā valstī iegādāties. Uh, un tas pats attiecās arī uz līdzīgu preču grozu, kurā ir 24 produkti, kur cenu atšķirības ir 20, 124, tātad 124 produkti. Tie ir vidēji rādītāji. bet atsevišķos gadījumos varētu būt lielākas atšķirības. Un ko mēs no, no tā varam secināt? Patērētājs, ja nav reāls eh, konkurences eh, pārobežu līmenī, tad viņiem ir mazāka produktu izvēle savā valstī, un tas nozīmē augstākas cenas. Dažkārt ir sliktāk. 3 eh, miljoni patērētāji Eiropā gadu, katru gadu viņiem nav nekādas pieejas citiem produktiem. Pat eh, tad, ja bieži viņi dodas pāri robežai, piemēram, viņi, viņi nāk no Lietuvas, viņi vēlas iepirkties Polijā vai vēlas ko iegādāties eh, Polijā, izmantojot internetu, viņi kaut ko nopērk un tad viņi saņem informāciju par to, kur produkts tiks piegādāts, eh, tad, eh, bet eh, ir skaidrs, ka šie produkti netiek pārdot Lietuvai. Tā notiek ar 3 miljoniem patērētāju katru gadu. Ja ir 3 miljoni patērētāji, kuri katru gadu iegādājas tikai vienu pirkumu par 52 eiro vidēji ar savu kredītkarti, tas jums sniedz priekšrocību, tad tas sniedz patērētājiem priekšrocību, kas ir tiešām milzīga. Šie darījumi ir 157 miljonu apmērā un, un vēlos tikai uzsvērt, rezumēt, kā sliktākajā gadījumā patērētājiem nav pieejas internetā vai nu pasīvā vai aktīvā veidā pārobežu līmenī, vai arī izvēle ir tik zema, kā cenas ir augstāks, un tas apraksta to, kāda ir situācija īsumā. Un tas ir pamats mūsu ieteikums novērtējumam. Par to arī tālāk varēsim runāt. Un attiecībā uz uh, iespējām, kādas izskatījām, izskatījām citas iespējas, kur ir sevi iekļauta zaļā grāmatā. Es tiešām vēlētos eh, izskatīt eh, trīs iespējas, kuras parādījās diskusiju laikā. Un pirmais ir instrumentu kopums, otrais ir tradicionālā harmonizācija, savukārt trešā lieta ir izvēles instrumenti. Vadoties no Eiropas līguma tiesībām, tad ir instrumentu kopums. deviņi saistošie noteikumi. Tas var uzlabot uh, konsekvences kopienu tiesībās, tomēr tas nemainītu to, ka atšķirības starp nacionālajām uh, līgumtiesībām palīdz spēkā. Tad ar tradicionālo harmonizā, harmonizāciju, vai tā būtu pilnā vai minimāla harmonizācija, ar filmas pilnas harmonizācijas palīdzību varētu panākt eh, šo te pašu mērķi, ko mēs cenšamies panākt, izmantojot izvēles instrumentus. Eh, Pastāv atšķirības starp nacionālo likumdošanu, un tās eh, tiktu uh, novērstas tomēr. Tas ir galvenais aspekts. Pilna harmonizācija. Tas nozīmē papildus izmaksas visiem uzņēmējiem, tāpēc, ka uh, ņemot vērā, ir jāņem vērā eh, izmaiņas likumdošanā, bet galvenā atšķirība ir tāda, ka uzņēmējiem nebūtu izvēle pat tiem, eh, kuri vēlas eksportēt vai arī tiem, kuri vēlas turpināt eh, eksportu, izmantojot pastāvušo sistēmu, viņiem nāktos piemērot jaunos noteikumus, un ar to viņiem būtu lielākas izmaksas, un galu galā tas novestu pie simtiem miljardiem eiro izdevumu uzņēmumiem, un tam nebūtu nekādas papildu, tam nebūtu nekāda papildus ieguvuma, un līdz ar to komisija ir nolēmusi e, izmantot izvēles instrumentu, tāpēc, ka tā ir e, problēma. Jūs e, varat sasniegt to pašu mērķi, tas ir uzņēmumi iegūst instrumentu pārdodot produktus visās dalībvalstīs, balstoties uz viena tiesību akta, uz vienas IT platformas. Protams, tas nozīmē lielākas izmaksas, un mēs tas esam aprēķinājuši. Viņi varētu izvēlēties instrumentu, viņam naktos to izvēlēties tikai tādā. Ja tā būtu kā priekšrocība šiem uzņēmējiem. Viņi iegūtu vairāk nekā zaudētu. Patērtājs to izvēlētos tad, ja tas viņam nāktu par labu, ja tas būtu lētāks produkts, eh, vai tas būtu, tā būtu kāda firmas zīme. Mēs zinām, ka 65% eh, gadījumu visi pirkumi internetā eh, tieši cena ir galvenais eh, izvēles kritērijs. 56%. Tad, ja produkts ir 10% lētāks, tad tas ir kā stimuls patērētājiem to iegādāties. Līdz ar to ekonomiskais ieguvums labāks izvēles veidā un tātad zemāks cenas veidā. Kopā ar augstāku patērētāju aizsardzības līmeni. Tas būs aizvien augstāks eh, aizsardzības līmenis vai pat labāks līmenis, viss, kas ir harmonizēts Eiropas līmenī, salīdzināms vai lielāks par vairumu no neharmonizētajiem noteikumiem dalībvalstīs. Līdz ar to e, priekšrocība ir, cēn, ir izvēle. Pretēji harmonizācijai, ka tā nav iespēja. Tad patērētājs var izvēlēties, ja tas ir viņa ekonomiskās interesēs, un ja tas nav viņa interesēs, tad viņi to neizvēlēsies. Un uh, mans eh, komisārs bieži, bieži vien saka, ka tad svarīgi ir proporcionalitāte un subsidiaritāte. Paldies par jūsu prezentāciju. Eh, Mums šeit priekšā ir jūsu prezentācijas rezumējums, kurā ir galvenie pierādījumi tam, ko jūs arī minējāt un mēs vēlāk par to arī vēsim diskutēt. Es ierosinu, ka mani kolēģi jums uzdod tagad jautājumus par dažiem no jūsu argumentiem. Tas ir šīs dienas diskusijas mērķis. Un Es lūkšu Gepārdas eh, kundzi un Majer kungu uzdot jautājumus komisijai, un arī pats eh, Foksa kunga vārdā uzdošu jautājumus. Tāra Belgas eh, kungs, protams, ir aicināts arī iesaistīties debatēs. Gepārdas kundze, lūdzu, jums iedos vārds. Jā, danke schön, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētā. Liels paldies arī Maira kungam par jūs paskaidroju. Eh, tas man jau ir pazīstams. Un šie skaitļi tiešām ir pārliecinoši, vismaz tie, ko jūs mums minējāt. Un vienmēr ir labi, ka cilvēki ir pilnīgi pārliecināti par to, par ko viņi iespājas. Tomēr man jāsaka, esmu vīlusies par jūsu paziņojumu, jo es biju gaidījusi, jo mums taču šeit ir darba kārtības punkts. Uh, ietekmes novērtējumu prezentācija. Es labprātāk būtu dzirdējis vairāk par šo pamatu, kurš ir uh, un kad to īstenojas. Es uh, labprātāk būtu vairāk dzirdējusi, kā tika uzdot šie jautājumi. Es labprāt arī būtu uzzinājusi, kāpēc šie skaitļi jums vienmēr tiek izpausti, izteikti procentos. Un tad, kad eh, šie skaitļi nav tik uh, Uh, tādi, kas aizstāv jūsu arguments, tad šie skaitļi ir absolūtie skaitļi, nevis procentos. Un uh, šis saraksts taču ir diezgan garš, darbs ir garš, bet te nav vienāda metoda izmanto. Tā tad man nedaudz pārsteidz šis ietekmes novērtējums. Es zinu, Štānmēr, Kurkungs, ka jūs par to neesat atbildīgi. Uh, atbildīgs. Es jūs nekritizēju, es vienkārši kritizēju šo ietekmes novērtējumu, jo manā skatījumā uh, ļoti daudzi, milzīgi daudzi jautājumi paliek neatbildēti. Un tagad man vēlreiz ir jāpaskatās. 209 lapas pusgarš ir šis ietekmes novērtējums. Tomēr Tur nav pietiekoši daudz analīzes. Eh, tur ir daudz analīzes, analīzes protams, ir saprotam. Tam es pilnīgi piekrītu, ka pārāk maz patērētāju iepērkas citā dalība valstī būtu labi, ja būtu citādi, taču tā ir arī daļa no patērētāju tiesībām izvēlēties, vai viņi tā rīkojas vai nē. Un tad arī uzņēmēja jautājums, vai viņi. Uh, savu pretspiedāvu arī citā dalībvalstī, vai ne? Arī šai ziņā uzņēmumi paši var arī izvēlēties, kā viņi rīkojas. Es pilnīgi jums e, piekrītu, ka šie skaitļi nav tie, tie pietiekoši lieli un ka dažās dalībvalstīs tie pavisam neli. Taču no jūsu sacītājs labprāt būtu gribējis uzzināt, vai tas ir reāls ietekmes novērtējums ko īsti nozīmē patērētājs. Nevis tā vispārēji, bet kāds ir pamats šiem skaitļiem? Es redzu te ļoti daudz skaitļus. Te ir milzīgi daudz eh, mm, piezīmju, un pie citiem skaitļiem atkal tādu nav. Uh, Un um, jūs zināt, ka Vācijā mums te ir daudz eh, diskusiju par plaģiātismus, vai ne? Jautājums tad, vai šis ietekmes novērtējums ir pietiekoši zinātnisks. Bet uz kāda pamata tad šie skaitļi tiek atlasīti, lai mēs ar tiem reāli varētu operēt? Un tad vēl eh, jautājumi aptauja zaļajai grāmatai. Patiesībā ir ļoti maz cilvēku, kas uz šiem jautājumiem ir atbildējuši. Kopā 320 atbildes visā Eiropas Savienībā. Vai tiešām tas ir pietiekoši labs pamats reālai analīzē? Turklāt 20 no šīm atbildēm, tā es lasu, nāk no valdības pārstāvjiem, 5 no parlamenta pārstāvjiem, 2 no senātiem un, un no vēl 4 citiem orgāniem. Tātad ne jau pašas ieinteresētās puses. Tātad kāds ir šī pētījuma pamats vispār? Man atklāti jāsaka, esmu mm, savā ziņā vīlusies. Un tāpēc manā skatījumā šis ieteikums novērtējums patiesībā nav nekāds ieteikums novērtējums. Tas drīzāk ir lasāms kā tāds dokuments. Uh, kas tika izstrādāts, lai atbalstītu vienu viedokli, un tas gan nav diezko zinātniski, varbūt tiešām būtu labāk nemaz neuzzināt, kuri zinātnieki reāli pie šī dokumenta strādājuši, jo viņam pēc tam profesionālā karjerā būtu zināmas grūtības darboties tālāk. Un tad otrais jautājums, kur es uz uzdodu. Vesela virkne jautājumu atklāt man jāsaka. Uh, Vai ir pierādīts, eh, ka šis ir īstais brīdis izvērst šādu veidu uh, eh, likumdošanas priekšlikumu? Mēs esam izstrādājuši taču patērētāju direktīvu. Tā ir eh, tā vispirms jātransponē dalību valstīs. Mēs vēl nezinām, kā tā ietekmēs Uh, šīs te pēc izvēles iespējama īstenojumās tiesības arī par uh, šo mm, patē, ar šo patērētāju uh, direktīvu ir zinām pārkāpšanās. Šī patērētā tiesība direktīva ir minēta ietekmes novērtējumā, taču nav reāla uh, reāls ietekmes izvērtējumu, kā tā ietekmē. Nav arī analīzes uh, attiecībā uz Roma 2 regulu. Es labprāt būtu vairāk dzirdējusi par uh, to, kādas ir sakšā, jo es zinu, ka jums ir jūsu pašu viedokli šai jautājumu. Jūs jau man tos esat atstājuši vairāk kārt. Uh, Taču es gribētu dzirdēt akadēmiskus argumentus, pārliecinošus argumentus, kas tad iet tai pašā virzienā. Un vēl viena lieta, manuprāt, kur šeit pietrūkst šajā ietekmes novērtējumā. Nav īstenas analīzes, kā reāli tiks ietekmēti patērētāji. Te tiek operēts ar pieņēmumiem, Eh, ka būtu tā, ja notiktu šādi, bet kādi ir reālie fakti, kā patērētāji piekļūtu informācijai? Tiesību akti uh, ir atšķirīgi, un patērētāji var izvēlēties vienu režīmu vai citu, bet vai tiešām patērētāji tā var rīkoties? Vai viņi var uh, izvēlēties dažādas režīmas, salīdzināt tos. Es nezinu, kāda veida patērētājs varētu izdarīt šādu izvēli. Es noteikti tā nevarētu arī. Man vajadzētu daudz laika, lai vispār apjaustu šīs atšķirības. Man jau daudz laika paiet līdz es vispār izlasu vienu līgumu un parakstoju. Šīs lietas ir ļoti sarežģītas un uz šiem jautājumiem nav sniegt pietiekoši pārliecinoši atbildi. Un eh, šīs lietas man īrosina nopietnas bažas. Nu, es negribu te pārāk ilgi runāt. Es zinu, es jums jau esmu uzdevusi milzīgu daudzumu jautājumu. Es zinu, ka jums nebūs pietiekoši daudz laiku uz tiem atbildēt, ņemot vērā ierobežoto laiku, kas paredzēts šim punktam. Tāpēc es gribētu nākt klajā ar lūgumu. Mums šeit Eiropas parlamentā ir jauns dienas, kas nodarbojas ar ietekmes novērtējumu. Šis ziņojums ir 209 lapas pusgarš, un tas ir publicēts tikai angļu valodā. Turklāt tā nav man labākā svešvaloda, pat ne trešā labākā. Tad, nu, mans ierosinājums būtu, lai mēs komitejā nākam klajām ar ziņu, nākam klajām ar, klajā ar ziņojumu par jūsu ietekmes novērtējumu izvērtējam. Eiropas tirzniecības noteikumu labums patērētē. Mm, es pieņemu, ka uzklausīšana notiks septembrī, tā mums ir pietiekoši daudz laika to izdarīt. Es būtu gandarīt, ja mēs varētu pieprasīt šo izvērtējumu veikt pilnīgi neatkarīgai dienestam, pilnīgi neatkaram dienestam. Liels paldies, saka priekšstādātāji. Es saprotu, ka jums bija daudz komentāru. Amajerkungs, lūdzu, jūsu jautājumu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, komisija apgalvo, ka ir apretējuši 20 gadi 2012. gadā kopš vienotā tirgus 1957. gadā vienotais tirgus tika minēts kā kopīgais tirgus un tika minēts trīs brīvības kapitāla aprits brīvības, eh, brīvība pakalpojumu preču un cilvēku brīvību. Šādi mērķi tika izvirzīti 1957. gadā, un tā tad patiesībā laiks, kas ir pagājuši kopš tā, pagājuši kopš tā brīža, ir daudz ilgāks. Tad mēs visi varam piekrist tam, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas mūs jārisina, ir šķēršļu novēršana, lai vienotais iekšējais tirgus varētu attiecīgi darboties. Tagad no regulas priekšlikums, vai tas ir pareizais veids, eh, lai novērstu vēl pašreiz esošos šķēršļus. Protams, mums ir jārunā par darba sadalības ar iekšējā tirgus un eh, nodarbinātību un eh, juridisko lietu komitejas. Uh, Tieslietu komiteja, Rudskilietu komiteja ir minējusi, ka tas ir civiltiesību pārziņā un tāda tā ir jābūt galvenajai komitejai. Tad, tad vēl tālāk jāizdomā, kāds tad ir šis instruments, kur izmantosim obligātais izvēles vai kaut kāds instrumentu kopums. Un tad vēl arī nevar saprast, kā kompetencē šī lieta ir. Pat labam šajā darba posmā līdztekstiem ir jāatbīst, ka tikai nedaudz pānti novērt, um, ietekšu novērtējumā neatiec uz patērētāju tiesībām. Tātad mums katrā ziņā ir jābūt iesaistītiem juridisko lietu komitejas darbā. Tad šādu vienošanos mēs arī esam panākuši. pastāv 27 atšķirīgas eh, tiesu sistēmas, ir ierosinājums, ka nākotnī tāda būs 28. Un var paredzēt, vai var paredzēt, ka šīs sistēmas paliek spēkā un tad izmantojam instrumentu kopumu, lai būtu iekšējā tirgus eh, vienmērīga darbība, vai arī mēs izvēlamies kaut kādu izvēles sistēmu patērētājiem, uzņēmumiem. Mums katrā ziņā jāizdara savu izvēlu attiecībā uz jautājumiem, kas skar patērētāju tiesības. Ar patērētāju tiesībām nodarbojāmies daudzos tiesību aktos. Eh, pavisam nesens piemērs ir eh, patērētāju tiesību direktīva. Vai komisija varētu pastāstīt kaut ko vairāk par šādu lietu. Mēs esam iekļāvuši patērētiesības daudzos tiesību aktos, vai šīs tiesības tagad ir pilnīgi iestrādāt šajā tiesību aktā, vai uh, tas ir identisks, vai tas uzlabo vai pasliktina patērētāju situāciju. Es gribētu šodien no komisijas dzirdēt pavisam skaidru atbildi par šo jautājumu. Tālāk. Eh, juridiskā sistēma pēc izvēles. Es eh, jums, eh, kolēģi, nevisai varu piekrist šai ziņā. Es neesmu pārliecināts par to, ka ir tik ļoti grūti izlasīt līgumus. Vienkārši izlasiet to. Patiesībā fakts ir tāds, ka ļoti maz cilvēku izlas šos līgumus. Kad es iepērkos internetā, es vienkārši izlasu par šo preci un par citiem kaut kādiem noteikumiem par šo preci, taču es nelasu šo līgumu. Un šis līgums ir svarīgs tikai tad, ja ir kaut kādas grūtības, piemēram, ja preces netiek piegādāts vai ja, um, maksājumu nesaņem piegādātājs. Un tikai tad šai gadienā iestājas šis patērētiesību noteikums. Rodas lūkāts jautājums. Vai mēs vēlamies pilnīgi regulēt eh, brīvību iekšējā tirgu? Vai arī mēs vēlamies pieņemt, ka mūsu patērētāji un pilsoņi ir saprātīgas būtnes, vai mums nevajadzētu viņus par tādiem uztvert? Jā, mēs iestājāmies par pilnīgu harmonizāciju, taču alternatīvais instruments atstātu to patērētāju ziņā pieņemt savu lēmu. Es domāju, vismaz manā skatījumā, šis ir vēlamais variants. Vismaz šādu variantu piedāvā daudzās jomās. Mums ir arī nelielo prasību procedūra, jeb small claims procedure Es, piemēram, varu iesniegt savu prasību mm, saskaņā ar dal manas dalībvalsts vai Eiropas tiesību aktiem. Uzņēmumi tad var izvēlēties, vai tie vēlas uh, savu darbību regulēt pēc Francijas, uh, Luksemburgas, Nīderlandes vai Vācijas uh, likumiem. Es domāju, tas ir īstais ceļš, pa kur mums būtu jāiet. Patērētāja izvēle pat par sevi nav nekāds ļaunums principiāli raugoties, tā ir laba lieta. Un tomēr eh, jautājums, ko vēlos uzdot komisē, ir šāds. Šajā gadījumā saskaņā ar šo režīmu vai patērētājiem būtu reāla izvēle, vai nebūtu tā, ka uzņēmumi piedāvāt savas preces vai pakalpojumus vienā pēc saskaņā ar vienu konkrētu režīmu. Vai nu jūs izvēlaties to, vai ir vispār neko. Saskaņā ar ietekmes novērtējumu, ņemot vērā konk lielo konkurenci, varētu tā būt, ka daži uzņēmumi ražot savus preces saskaņā ar nacionālo režīmu, citi saka akal pēc Eiropas Savienības režīmu. Vai tas nodrošinātu reālu izvēli patērētājiem? Ja es, teiksim, vēlos nopirkt kādu preci un meklēju to inter, internetā, tad es varu izvēlēties, vai es to pērku uh, pēc šī, pēc šāda režīma vai cita režīma, tad viss ir kārtībā. Bet ja man, manā rīcībā ir tikai viens variants un šis uzņēmums saka, uh, tāda ir mūsu kārtība, tad patiesībā patērētājiem nekāda izvēle nav. Tātad kāda vispār ir patērētāja izvēle? Trešais jautājums saistībā ar ietekmes novērtējumu. Es labprāt eh, dzirdētu vairāk par šādu lietu. Bieži vien tiek apgalvots, ka mazie un eh, vidēji uzņēmumi nevēlas, lai šis tiesību akts nākt klājā. Piemēram, Vācijas mazo un vidēju uzņēmumu asociācijas ir nākus, nākus, nākušas klājā ar šādiem argumentiem. Uh, Es esmu dzirdējis, ka apvienotāja karalistē ir liela pretestība. Taču mazo un video uzņēmumu apvienotāja karalistē pārstāvis man sacīja, mēs būtu par šādu notikumu attīstību. Pat labam mēs runājam par ikdienas uh, darījumiem. Komisija runā par iepirkumiem apmēram 250 eiro ap, apmērā. Šādi bija man galvenie jautājumi. Patērētāja tiesības, pirkšana, tiesība aktu, vai tiešām patērētājiem ir izvēles brīvību un kā ir ar uzņēmumu asociācijām Eiropā? Vai ir kaut kādi skaitļi, kas liecinātu, kāda eh, ir uzņēmumu doma? Vai varētu būt, ka viņi izmanto šo iespēju, izmanto šo, šo jauno uh, režīmu? Paldies! Paldies! Es eh, mēģināju vienkārši pierakstīt vai atcerēties. Es nezinu, vai komisijai būs eh, iespēja atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem, bet tagad Kreutzmannhungs. Lūdzu. Paldies. Es atvainojos, ka es nevarēju piedalīties šajās interesantajās diskusijās jau no paša sākuma, bet man bija apmeklētāja grupa. Es no tiesas atvainojos. Iespējams, ka tas jūs pārsteigs. Es zinu, ka ir sagatavotas vesela virkne e, rezolūcija, un arī Bundestāgā šīs rezolūcijas varbūt e, pārstāvjiem nepatīk, un tomēr. Jā, es arī esmu, es esmu arī iepazīstināts ar to, ka apvienotās karalists MVU ir ieinteresēta, un tomēr ir šobrīd parādījies priekšlikums vienotiem Eiropas tirzniecības noteikumiem, kur šobrīd tikai un vienīgi balstīsies uz brīvprātības principa. Tātad eh, pusēm būs aktīvi jāgrib iesaistīties šajo, šo noteikumu izpildē, un eh, dalību valstu noteikumu un dalību valstu likumi starbo, darbosies joprojām. Mēs redzam, cik ārkārtīgi grūti patērētāju tiesību direktīvā jau bija runāt par kopīgiem noteikumiem, jo, kā jau šeit izskanēja, eksistē dažādas juridiskās sistēmas ir gan vācu, gan anglu sakšu juridiskās sistēmas, un, protams, ka nav jau pārliecības, kura ir svarīgāka vai kura nē, bet, ja ir jāmēģina šās sistēmas apvienot, tad rezultāts nav visai taustāms. Un tieši šā iemesla dēļ esmu spiest teikt, ka šis ir likumdošanas priekšlikums. Mēģināsim tam ļaut dzīvot, redzēsim, kas notiks, jo patērētāju tiesību likums ir augstāks nekā šie vienotie Eiropas tirzniecības noteikumi. Tas ir pārāks. Un tomēr, jā, Meierkungam ir taisnība, ka daudz uzņēmumu vēlētos savus ražojumus pārdot pāri robežām, un tomēr juridiskās noteiktības nav. Jo daudz maziem vidēju uzņēmumu nezin, kādas ir garantijas, kurš likums kurā brīdī darbojās, kādas ir atrunas. Uh, Un, eh, ja tas viss būtu tik ļoti skaidri un pārskatām, tad jau mēs par šiem jautājumiem šeit nerunātu. Protams, ka tirgus likumi nosaka daudz ko. Un, eh, ja jau Eiropas vienotie noteikumi būtu tik ārkārtīgi labi, tad tie jau sen būtu uzvar, svinējuši savu uzvaras gājienu. Un eh, patērētāja tiesība aizsardzības direktīva varbūt arī ir darbojusies nepietiekami ilgu laiku. Katrā ziņā varbūt ir vesela virkne iemeslu, kāpēc rezultāts ir tāds, kādu mēs piedzīvojam šodien. Un tomēr es uzskatu, ka vajadzētu izmantot šo iespēju, to vajadzētu mēģināt īstenot dzīvē un tad paraudzīties, kāds ir rezultāts. Uh, Un tad, ja neviens nepievienosies tā izpildē, neviens negribēs brīvprātīgi to īstenot, tad redzēsim. Jo ir 27 sistēmas, pavisam drīz tiesu sistēma būs 28, un, protams, ka ir grūti sadarboties priekšsēdētājs. Paldies visiem, kur piedalījās diskusijās. Iemesls, kāpēc mēs vispār organizējam šīs sarunas, ir izprast analītisko pamatu šam priekšlikumam. Un eh, tas, ja jūs jau esat izdarījis secinājums, ir apsveicami. Un tomēr Gebhards kundze un Meijer kungs un es, mēs vēlētos tomēr dzirdēt konkrētus datus. Un tomēr paldies, ka jūs šeit nācāt klajā ar savām idejām. Tātad eh, Atgriezīsimies pie ietekmes novērtējuma. Un es vēlētos jūs iepazīstināt ar manu kolēģi Ašliju Foksa teikto, kas tieši attiecās uz ietekmes novērtējumu un nevis uz noteikumiem kā tādiem pēc to būtības. Tātad Ašlējs Foks saka. Un tomēr varbūt vispirmām kārtām vēlētos pieminēt Gebhardas kundas teikto. Uh, Un viens priekšlikums. Kreuzman kungs, jūs nebijāt šeit, bet Hepkārds kundze savos ievadvārdos jau ierosināja, ka būtu ļoti labi mūsu komitejai šo ietekmes eh, novērtējumu nodot mūsu ietekmes novērtējumu nodaļai, jo patiesībā mums ir mums, man, Meierkungs to pateica, Gebhards kundze pietei, pilnīgi noteikti. Tātad mums ir zināmas šaubas par apvienoto datu kvalitāti šajā ietekmes novērtējumā. E, protams, Fokskungs ir izlasījis šo ietekmes novērtējumu ļoti detalizēti, bet es pats no sevis vēlētos pateikt, ka jā, šaubas ir. Tātad, balstoties uz ļoti virspusēju Eiro, barnam, barlama, eiro barometra izpētes um, statistiku, tad eh, šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka tas, ka nav vienoti noteikumi, liedz uzņēmumiem veikt pārobežu biznesu. Un patiesībā ir samērā šausminoši skaitļi. Uh, jo es neredzu nekādu ekonomisku pētījumu, kāpēc e, tā ir. Tātad, ja šis instruments darbotos, tad neviens nav izpētījis, cik daudz ekonomiska pieauguma tas nestu. Kreicman kungam vēlētos pateikt, ka šeit nav nevienas rindiņas un pierādījumu par to, kādā veidā kompānijas vai uzņēmumi vēlētos izvēlēties šo instrumentu, jo šobrīd status quo ir tāds, ka darbojās patērētāja aizsardzības direktīva, un uz to arī visi balstās. Un Kreutzmēra kungam vēlreiz vēlētos teikt, ka galvenais, uz ko balstās ietekmes novērtējums stūrakmens, ir šobrīd mainījies. Un ļoti interesanti, kad mēs par digitālās ekonomikas darba grupā runājām par Eiropas iedzīvotāju vēlmēm, ko tie vēlētos redzēt īstenot praksē, un tur parādījās 12 punkti. Tātad tāds kā kopīgais ietvars tirzniecības noteikumiem. Tad seši no šiem 12 punktiem jau bija patērētāja direktīvā. Tātad tas jau ir iestrādāts spēkā esošā likumdošanā. Iespējams, ka es kaut ko neesmu pamanījis, un tomēr es neredzu nekur šeit atsauci uz statistisku pārskatu, tātad komisija piedāvā to un to, tāpēc, ka analīze un pētījumi un izpēta ir pierādījusi to un to. Vēl bez tam es eh, neredzu šajos dokumentos neko tādu, kas norādītu uz patērētāju bažām par eh, tirzniecības noteikumiem, ka viņi izvēlētos nepirkt pārobežu tirzniecības režīmā. Un uh, eh, tirsniecības noteikumi nekur neparādās, ka tirsniecības noteikumi ir bijuši tik ārkārtīgi svarīgi uzņēmumiem. Mēs esam eh, izskatījuši dažādus pārskatus, bet es šajā dokumentā neredzu pārliecinošas pierādījumus balstoties uz jūsu veikto izpēti, ka uzņēmumi tiešām neiesaistās tirzniecības eh, aktivitātēs pār robežām tieši tāpēc, ka nav šo te tirzniecības noteikumu. Un tomēr es tiešām neredzu, ka ir kaut kur statistiski pierādījumi, ka tirzniecības noteikumi kavē kompānijām darboties pār robežām. Piekrīt Gephards kundze teiktajam, ka mēs vēlētos citu ietekmes novērtējumu. Kāpēc? Tāpēc, kad ir mainījies pamatojums, ir mainījusies pasaule. Un, ja es pareizi sapratu, tad jūs savu izpēti veicāt, pirms bija apvienoti dati. Līdz ar to uzņēmumiem pat eh, nebija iespējas salīdzināt viņu viedokli ar varbūt zinātnieku vai pētnieku vai ekspertu izpēti. Tātad eh, neviens nezināja, kas tad būs, un brīdī, kad jūs neesat pārbaudījuši nevienu no šiem argumentiem, multi, pēc multi analīzes metodas, tad eh, es uzskatu, ka pirms kaut kas tik liels tiek uzspiests Eiropas Savienības līmenī, bija jāveic šī analīze, un tagad tā ir veikta. Pie tam šobrīd darbojās arī patērētāja tiesība direktīva. Es uzskatu, ka galvenais punkts, un tas izskanēja arī priekšlikumos, ka ietekmes novērtējumā ir jāparādās e, analīzē, kāpēc patreizējie likumdošanas akti nevar nodrošināt mums vēlamās sekas, kāpēc e, Eiropas Savienības līmeņa rīcība ir nepieciešama, un arī to, kā pē, kādā veidā šie jaunie tirzniecības noteikumi sasaucās ar patērētāju aizsardzību. Un visbeidzot, kādi ir vispārīgie iekšējā tirgus labākas darbības noteikumi saistībā ar šiem jaunajiem tirzniecības noteikumiem? Uh, Un varbūt jūs varētu paskaidrot, kāpēc jūs esat izslēguši no jūsu ierosinātajiem pieciem punktiem veselu virkni labu pasākumu. Jums vajadzētu šeit uzsvērt jūsu ietekmes novērtējumu momentus, ņemot vērā manis jau pieminētos instrumentus. Jums vajag skaidri pateikt, ko jūs vēlaties redzēt izdarītu, un skaidri parādīt, ko dalību valsts no tā gūtu. Un visbeidzot, es uzskatu, ka mums vajadzētu redzēt arī konkrētus šo vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu īstenošanas izmaksu pārskatu. Tāds nekur nav. Un iespējams, ka Steinenmajer kungam tas viss izskatās jau pārskatāmi, un tomēr es tikai vēlējos pateikt, ka šeit ir komisijas ietekmes novērtējuma nodaļas pārskats. Tātad es vēlējos, lai komisija pati uzklausītu savu ietekmes novērtējuma nodaļu un es uzskatu, ka mums parlamentam ir jātiek iesaistītiem šajā darbā, proti mēs paši griezīsimies pie mūsu ietekmes novērtējuma nodaļas, lai tā to veids. Un es domāju, ka, protams, kolēģiem var būt dažāds viedoklis par to, vai viņi atbalstīs vai neatbalstīs šo ideju, un tomēr. Arī Maierkungs e, šeit izteica idejas par izvēli un par to, ka tam būtu jābūt uz brīvprātīgas pamatiem, bet mēs nezinām, cik tas viss maksās un pie kā tas noved, novedīs. Tas bija Foksa kunga sakāmais. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Izskatās, ka visi jau ir teikuši. Un tagad komisijas pārstāvis. Jā, es mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Jautājumi ir ārkārtīgi daudz, un ja es neatbildu uz kādu no tiem, tad lūdzu atgādiniet man un pie tā atgriezīšos. Būšu laimīgs un priecīgs uz to atbildot. Tas nav tā, ka es nevēlos uz to atbildēt, vienkārši jautājumi bija tik daudz, ka es eh, nezinu, vai varēšu uz tiem visiem atbaldi, atbalstīt. Tātad eh, secīgi. Vispirms Gebhards kundzes izteiktie komentāri. Pirmie trīs, eh, tie patiesībā tos var apkopot un tie balstās uz ietekmes novērtējumu. Jautājums, kurš veic šo ietekmes novērtējumu, no kurienes ir ņemti dati un eh, kā tika ietekmes novērtējumā konstruēti jautājumi. Tas bija es un mani kolēģi, kur veic ietekmes novērtējumu. Tāpēc es personīgi uzņemos atbildību par ietekmes novērtējumu saturu. Mēs eh, veicām izpēti, mēs veicām sagatavojošo darbu, mēs veicām veselu virkni makroekonomisko modeļu analīžu, lai eh, veiktu dažādus priekšdarbus un priekšaprēķinus. Eh, izmantotie dati nāca no veselas virknes dažādu avotu, galvenokārt no dažādiem uh, ap, no dažādām aptaujām. Trīs no šīm aptaujām bija Eirobarometra. Un tad Hārborkungs. Tātad Eirobarometra aptaujas Protams, ka jautājums par to, cik lielas bija šīs aptaujas, bet ik viena eiro barometra aptauja ir tāda, lai tā būtu statistiski ticama. Līdz ar to, balstoties uz eh, eiro barometra aptaujām, mēs varam apgalvot, ka tas attiecās vai pārstāv iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli. Nākamais. Divi nākamie apt, divas nākamās aptaujas. Viens e, bija tā saucamais mazo un vidējo uzņēmumu fórums, un otrs bija Eiropas biznesa fórums visiem uzņēmumiem, maziem vai lieliem, Eiropā. Eiropā ir vesela virkni uzņēmumu, kuri atbildēja uz komisijas sagatavoto formulāru. Tātad, e, jā, tiešām varbūt šie skaitļi statistiski nav pārstāvnieciski un varbūt arī geogrāfiski vēdeklis nebija pietiekami plašs. Un tomēr runājot par šo mazo un vidēju uzņēmumu fórumu, mēs izmantojām statistiku arī no Eurostat. Mēs izmantojām analītiskos pētījumus un arī citus pētījumus, un, kā jau teicu, makroekonomiskā modeļa programmas. Un eh, šīs programmas eh, ir statistiski ticamas. Jautājums, kādā veidā mēs e, izgudrojām jautājumus. Es varu jūs tikai pārliecināt, ka mēs darījām visu, kas mūsu spēkos, lai jautājumi tiktu noformulēti pēc iespējas neitrālāk. Un mēs jau sākumā apzinājāmies, ka jautājumi nedrīkst būt tādi kā uzvedinoši. Un apzinājāmies arī to, ka jautājumi nedrīkst būt um, ne neitrāli. Vēlreiz uzsvēršu, ka mēs darījām visu, kas mūsu spēkos, lai jautājumu tiktu formulēti pēc iespējas neitrālāk. Mēs piesaistījām gan Gallup, gan arī Eirobarometru. Viņiem ir ļoti liela pieredze gadu gaitā uzkrājusies, kā noformulēt jautājumus, tāpēc mēs tiešām balstījāmies uz ekspertu ieteikumiem, patiesībā uz ekspertu sagatavotiem jautājumiem. Manas pieminētie datu avoti parādās zemesvītras piezīmēs, un tos visus jūs varat atrast arī mūsu mājaslapā, tā kā tie nav nekas nezināms vai melnais caurums. Un tagad atpakaļ pie Gephardas kundzes jautājumiem. Jā, kundze, jums ir taisnība apgalvojot, ka patērētājiem ir tiesības kaut ko nopirkt, un savukārt uzņēmumiem vai uzņēmējiem ir tiesības kaut ko pārdot. Bet instrumenta būtība ir ne tikai tas, ka patērētājiem un uzņēmumiem šīs tiesības tiks saglabātas, bet uzņēmumi varēs izmantot šo instrumentu vai arī izvēlēties to neizmantot. Jautājums nav par to, ka šīs tiesības kaut kādā veidā tiks ierobežotas. Ne, jautājums neiet par to, vai kāds vēlas nopirkt un kāds savukārt pārdot. Jautājums ir par to, ka kāds varēs šo instrumentu aktīvi izvēlēties. Gepkārds kundze runāja arī par atbildēm, kas ir ierakstītas zaļajā grāmatā. Mēs varam runāt par 320, vai tas ir daudz vai maz. Un šī te zaļā grāmata mēs septiņus gadus mēs strādājam septiņus mēnešus, ir bijis septiņu mēnešu mm, aptaujas un konsultācija periods, un patiesībā komisija pie tā ir strādājusi gandrīz desmit gadus. Tā tad bija konsultācija periods septiņu mēnešu garumā. Un mēs saņēmām 320 atbildes. Tas nozīmē, ka tiešām tie, kuri vēlējās izteikt savu viedokli, to arī darīja. Un eh, Hārborkungs, eh, jums atbildot, jā, mēs ņēmām vērā CDE. Tas ir tāds kā pamats scenārijs, kas notiks, ja mēs turpinam dzīvot pēc patreizējiem modeļiem un neko nemainām. Un eh, tomēr šajā ietekmes novērtējumā mēs ņēmām, ņēmām vērā un mēģinājām aprēķināt, kādas būs izmaksas gan uzņēmējiem, gan arī citām iesaistītajām pusēm. Mēs uh, pamatojāmies uz to, ka CDE piedāvātie dati ir pareizi. Un nākamais eh, pirmajā pielikumā ir tādi kā, pam, tāds kā pamatojums visam šim likumdošanas priekšlikumam, kas eh, tiešām varētu izraisīt lielākas izmaksas patērētājiem un uzņēmumiem. Un tad, protams, mēs iesaistījām šo CRD. Un tomēr Komisija ir pārliecināta, ka e, tā, tam būs pievienotā vērtība. Un tagad vēlētos e, mazliet pieskarties Hārbor kunga teiktajam tātad, e, kas parādās šajā CDR. Runa iet par 14 modeļiem, kas ir patērētā tiesība direktīvā ir tā saucamā pirms līguma informācija 8. lapas pusē un 68. lapas pusē ir līdzīga tabula, kurā runa iet par tiem pašiem kritērijiem. Tā tad ir vesela virkni nosacījumu, kurus jau atrunā patērētāja tiesība direktīva. Tā ir informācijas sniegšanas obligātums, tiesības uh, atsaukt savu parakstu uz līgumu, un eh, tas viss attiecās uz eh, patērētāju tiesību direktīvu. Mums to vajadzētu sīkāk izskatīt. Jo, ja mēs neko nedarīsim, tad eh, tiks piemēroti patreiz spēkā esošie noteikumi, uh, jo Eiropas likumā vispirmām kārtām tu atrunā Roma 1. Un tas attiecās uz jau spēkā esošiem likumiem un eh, saskaņā ar to var izvēlēties jau nākamo sistēmu. Ja Roma viens tiks piemērota arī turpmāk, un ja nekas netiks darīts, tad tā arī būs. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams ietekmes novērtējums Romai viens, jo šobrīd eh, situācija jau mainās. Nākamais, kādā veidā patērētāji varēs salīdzināt šos tirdzniecības noteikumus ar Eiropas citiem likumiem? Un eh, pilnīgi piekrītu, ka skaidra, neskaidrība šeit ir daudz, jo pat juristi nav viensprāts par to, kādā veidā interpretēt, kādā veidā salīdzināt likumus. Un tā ir realitāte. Es uh, internetā pērku ārkārtīgi daudz, un es tiešām neskatos uz eh, pirkšanas līgumiem, un es esmu jurists. Un eh, patiesībā es domāju, ka vidējais iedzīvotājs nemaz nezina, ka eksistē starptautiskas vienošanās eh, interneta tirzniecībai. Es jautāju saviem vecākiem, ja jūs dodaties uz Spāniju un jūs tur nopēr, nopērkiet pludmalē tēkreklu, un eh, kurš likums tad darbosies? Un mani vecāki atbild Vācijas likums, jo viņi domā, ka līkums ar likums nāk līdz viņiem. Līdz ar to eh, likumu jau nevar, ja kāds dodās uz īriju, tad eh, cilvēks jau nezin, kāds ir varbūt starptautiskais likumdošanas noteikums un konkrētās valsts likums. Patērētājs tādā veidā var zaudēt iemeslu dēļ, kurus viņš nemaz neapzinās. Ik, vien, ik viens noteikums, kas tiks harmonizēts Eiropas Savienības līmenī, kaut vai piemēram eh, patērētāju aizsardzības direktīva jau paredz minimālās aizsardzības līmeni. Ir jau paredzēts minimālās harmonizācijas līmenis, un ar pilnu pārliecību var apgalvot, ka šajā priekšlikumā lielākā daļa Eiropas patērētāju tikai iegūs. Uh, Katrā ziņā aizsardzība nebūs zemāka, kā jau šobrīd eh, nacionālajā likumdošanā paredzētā, un patiesībā esmu pārliecināts, ka patērētāja, tie, patērētāja aizsardzība pieaugs. Un eh, patērētāji bieži neapzinās, ka visu laiku nāk klāt jauni aspekti, vai tā būtu informācija, vai arī citi momenti, ārkārtīgi daudz eh, ekspertu mūs kritizē, jo informācija izskatās kā sava veida brīdinājums internetā, bet tā tas nav. Bija viens eksperts, kurš salīdzināja informāciju ar zināmu cirkulāru, ko ar zināmu mm, paskaidrojumu lietošanas instrukciju, ko parasti var atrast medikamentu iepakojumos. Un, eh, protams, ka ja paskaidrojums vai noteikumi ir ārkārtīgi gari, tad cilvēki sāk bažīties. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai iedzīvotāji apzinātos, ka izējot laukā no darbības, no izcelsmes valsts likumdošanas, ir eh, svarīgi apzināties, eh, kurš likums darbojās. Patērētājiem ir jābūt tiesībām salīdzināt. Un tomēr, kādā veidā patērētājs var iegūt ziņas par šo noteikumu salīdzināšanu? Tātad mēs uzsākām pētījumu, kurā mēs pētējām tā saucamo rīcību ekonomiku. Un um, Protams, ka vienīgais, kas patērētājiem ir jāzina, ir jāzina, kādā veidā darbojās viņa līgums. Pie tam tam ir jābūt prezentētam patērētājiem saprotamā veidā. Un mēs vēlējāmies būt pārliecināti, ka tas tiešām tā arī darbojās. Un ka starptautiskā līmenī piemērotie likumi ir zinām arī patērētājam. Mēs eh, konsultējāmies ar patērētāju organizācijām un arī uzņēmumu organizācijām. Meierkungs savukārt runāja par to, vai Eiropas Savienības eh, patērētā likums ir labāks kā starptautiskais. Jā, tas eh, nevar varbūt teikt, ka labāks, bet jaunais priekšlikums patērētājs aizsargās vēl vairāk eine Tabelle geschickt, die wir auch dem Rat zugeleitet haben. Mēs äh, runājām arī ar padomi par to, ka äh, šīs pārskats ir 80 lapas pušu garš. Jo pilna patērētāja aizsardzība, vai tas būtu äh, patērētāja tiesību direktīvā atrunāts vai arī citās direktīvās, uh, Tas, protams, ietekmē tirdzniecības noteikums un arī, patēr, arī patēriņu, un šobrīd to atrunā arī e-komercijas noteikumi. Un, e, ja mēs raugāmies uz e, to, kas ir rakstīts 41. lapas pusēs, tad tur runa attieca, tad tur runa iet par patreizējo situāciju, par patērētāju aizsardzības direktīvu, par to, kāds ir aizsardzības līmenis jau patērētāja aizsardzības direktīvā. Kā jau teicu, šīs 40 lapas puses tātad ir vienāds ar patērētāju direktīvā atrunātajiem noteikumiem. Un eh, jā, vienā gadījumā tā ir direktīva, otrā gadījumā tā ir regula, bet eh, saturs ir tāds pats. Proti patērētāja aizsardzības līmenis ir tāds pats. Runājot par citām direktīvām, tad minimālā harmonizācijas direktīva, kurā runa iet par patēriņa precēm, un arī tur ir tāds pats aizsardzības līmenis, bet bieži vien mēs vēlamies doties solīt tālāk, tāpēc atbild uz Meijera kunga jautājumu. Patreizējā priekšlikumā tas mums sniedz tādu pašu un daudzos gadījumos arī lielāka patērētāja aizsardzības līmeni nekā harmonizēta patreizējo likumu apvienošana. Mejers kung, Mejer kungs prasīja par trīs situācijām. Einige ist, dass ein, zweites ist, dass einige Unternehmen auf der Basis des nationalen Rechts verkaufen werden und das dritte ist, dass einige Unternehmen weit Un otrā lieta - nacionālā likumdošana, un trešā lieta - tas, ka viss ir atklāts un viņiem ir izvēle, un pēc tam patērētājs var arī nolemt, vai viņš vēlas izmantot šo iespēju. Jāpiemina arī tas, ka vadoties no Eirobarometra mm, pētījuma. Eh, B2C Tur ir 71% eh, uzņēmumu, kur saka, ka viņi atbalsta uh, eh, vienotas Eiropas tiesības. Un tikai nedaudz vairāk uh, par pusi izšķirtos uh, par šādu izvēles uh, apjomu. Tas pats attiecas uz B2B 38% izvēlētos izvēles instrumentu, ja tās būtu pieejams. mēs eh, neiekļāvām šos skaitļus ietekmes novērtējumā, kaut arī tie ir ļoti pozitīvi skaitļi. Mēs apzināti eh, izvēlējāmies šādus eh, konservatīvus aplēses. Tā ir kopīgā tēma, kāda iet cauri visam šim ietekmes novērtējumam. Un šo argumentu pamatā vienmēr ir viskonservatīvākā interpretācija Mēs izvēlējāmies viszemākos skaitļus eh, - 25% aptuveni. Mēs pieņemam, ka 25% uzņēmumu izmantot šo instrumentu. Un tas ir daudz, eh, tas ir daudz konservatīvākas aplēses nekā tie skaitļi, eh, kas ir tikuši aprēķināti saistībā ar Eiropas kopīgajām līguma tiesībām. Mēs joprojām nezinām, kā gal galā izskatīsies šis instruments. Jebkurā gadījumā mūsu attieksme ir ļoti konservatīva. Saistībā ar ietekmes uh, novērtējumu, kā jūs teicu, 25% ir šis te jautājums. Es jau atbildēju uz jautājumu par uh, šo te nelielo mm, aplaujoto skaitu, kā arī par dažādiem moduļiem. Un tad trīs no pieciem atbilst uh, Eh, patērētāju tiesību direktīvai. Mūsu patērētājs sadarbojas par līguma tiesībām. Es pievienojos eh, tam, ka tu viņi tomēr nav par to satraukšies, un kā jau es teicu savos ievadvārdos, 65% no patērētājiem eh, pārobežu, pārobežu tirdzniecībā tieši cena ir noteicušais faktors, un tik tiešām. Tas ir tas, uz ko mēs mērķējam. Mēs ceram, ka lai paaugstinātu konkurētspēju un e, paaugstinātu. E, tad, tad e, ir svarīgi tieši šī cena, un kā jau es teicu, mums ir izveidots šis grozs ar simts patērētāju precēm, un mēs pārbaudījām, vai to, vai uh, ārvalstīs viņi atrastu uh, zemākas cenas, un tiešām uh, 50% gadījumu cena bija vismaz par 10% zemāka, un līdz ar to mēs pieņemam, ka tā kā cena ir viens no noteicošajiem faktoriem, Tieši cena mudinās patērētājiem izvēlēties šīs tiesības, bet kurā gadījumā es minēju arī savās ievadvārdos eh, specializēto Eirobarometra eh, eh, aptāju tieši par šiem konkrētajiem šķēršļiem. 45% no patērētājiem teica, ka viņus satrauc nedrošība, kas ir saistīta ar līguma tiesībām. Vai manis minētie šķēršļi ir galvenie šķēršļi uzņēmumiem? Patiesībā, kā jau es teicu, tas ir atkarīgs no tā, vai uh, jūs skatāties uz B2B vai B2C darījumiem, un uh, šajās uh, Eirobarometra aptaujās 23. lapusē ir B2C, un 21. lapusē ir B2B, aptauja, un tajās var atrast eh, to, kāda ir šie daž dažādie šķēršļi, kā es iepriekš minēju, B2C. Šķēršļi, kas saistīti ar līguma tiesībām, tie ir 1, 3, 6 un 7 vietā, savukārt B2B tie ir 3, 6, 7 un 8 vietā. Un tas nozīmē, ka šie šķēršļi ir ļoti svarīgi. Neapstrīdu to, kā tie ir šķēršļi. Tomēr šie šķēršļi līdzīgi kā valodas un kultūras šķēršļi vai loģistikas šķēršļi, pārobežu pakalpojumi vai arī uh, attālums, šie šķēršļi ir da daudz mazāki par uh, šķēršļiem, kas aiziet ar līguma tiesībām, un jebkurā gadījumā teikt, ka ir citi šķēršļi, tas nenozīmē, tad, ja ir noteikti daži šķēršļi, tad, ja kurā gadījumā mums ir jātiek galā ar visiem šķēršļiem, un komisija tiešām to arī dara. Neviens nevēlas harmonizēt eh, valodas vai kultūra atšķirības. Tas ir viens no aspektiem, kas padara Eiropu bagātāku. Un kāpēc mēs, mums to vajadzētu harmonizēt? Un nu, līdz ar to mums ir šeit darīšana ar kaut ko tādu, eh, ko var risināt. Un kas ir, viens, kas ir daži no galvenajiem šķēršļiem uzņēmumiem Eh, pieņemot lēmumu pārdot eh, preces ārvalstīs. Un kā jau es iepriekš teicu, mēs izmantojam šos 25%. Kā pamatu mūsu ietekmes novērtējumam. Un visbeidzot, par to, ko jūs teicāt saistībā ar eh, ietekmes novērtējumu padomu komisijā. Tiem, kur nezina šo procedūru, tad e, ietekmes novērtējums tiek izvērtēts ietekmes izvērtējumu padomē, kas e, dažkārt liekas kā tāda svētā inkvizīcija. Un tur tiešām padziļināti tiek izpētīts ietekmes novērtējums. Mēs e, devāmies pie šīs padomes, un mūsu e, novērtējums tika apstiprināts ar dažiem paskaidrojošiem komentāriem. Mēs arī izniedzām šos komentārus, un vēlāk tie tika apstiprināti. Uh, Un tādā veidā mēs eh, tiešām atbildējām uz šiem padomus jautājumiem. Mēs eh, iekļāvām izcinošanas izmaksas piektajā iespējā. Izcinošanas izmaksas, kuras mēs aprēķinājām ceturtajam variantam, tad eh, izvēles uh, instruments 1,89 miljonu, tas ir ļoti svarīgi, kā jau es teicu iepriekš. Uh, aprēķinot eh, iznošanas eh, izmaksas pilnai harmonizācijai, tie būtu 270 eh, mil, 217 miljārdi salīdzinājumam šo iemeslu dēļ. Tādā veidā būtu radītos, rastos uh, izmaksas tām, tiem uzņēmumiem, kuri vēlas uh, darboties vietējā līmenī. Mēs esam detalizēti runājuši uh, Eh, par eh, nedarbības variantu un secinājām, ka var rasties tāda situācija, ka pašreizējie šķēršļi turpināt pastāvēt. Un tie eh, kavētu pārobežu tirniecības attīstību. Iepazināmies arī ar patērētiesību aizstāvības direktīvu un kāds viss saistās ar patērētāju darba kārtību. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka daudzas no patērētāju organizācijām ir satraukušās. Mēs paziņojumā uh, E, teicām, ka komisija turpinās ierosināt harmonizācijas iniciatīvas, kad tās būs nepieciešams. Un pamatā šis instruments vai arī šāda instrumenta veids, tas nenozīmē, ka tagad viss notiks izvēles kārtā. Tas tiks darīts vadoties pēc vajadzības un vadoties pēc noteiktajām problēmām. Un tas arī viss no manas puses. Paldies, priekšlēkums! Lielas paldies, ka izskaidrojāt eh, visus šos punktus tik eh, vis, eh, vispusēji. Mēs esam ļoti uzmanīgi ieklausījušies jūs teiktajā. Tomēr manas, uh, man iebildumi joprojām paliek spēkā un nezinu, kā jūtas Gerhardas kundze. Bet tā kā mēs esam pārsnieguši uh, šim darbkārtības punktam vēlēto laiku, es tiešām vēlos jums pateikties par to, ka šeit ieradāties uh, un iesaistījāties mūsu diskusijās. Tas bija ārkārtīgi vērtīgi. Mēs vēlamies to arī atkārtot, un līdz ar to jums būs arī iespēja iepazīstināt ar savu uh, ietekmes uh, novērtējumu plašākai auditorijai. Mēs tiešām uh, uh arī apsveicam šī uh, ietekmes novērtējuma uh, visatvarošo dabu. Arī uh, tur ir ieskats datos no dažādām uh, skatpunktiem. Uh, Un mums vēl ir dažas lietas, par ko tālāk padomāt. Es tikai vēlējos uh, skatīt, paskatīties, vai uh, līdz referentiem ir kas sakāms, vai kādi jautājumi uzdodām. Gephardas eh, kundzei bija konkrēts ierosinājums. Vai līdz referents piekrīt, uh, vai arī jūs vēlaties konsultēties ārpus šīs sanāks, vai arī mums uh, vajadzētu lūgt vēlreiz pārsteigt šo priekšlikumu? Es tikai vēlētos atkārtot savu ierosinājumu. Man ir arī vēl viens jautājums, kas man ir nācis prātā komisijas komentāru laikā pēc pasākumu aptauja. Pirmkārt, mans ierosinājums bija tāds, ka mēs eh, lūdzam mūsu ietekmes novērtējuma nodaļai eh, izstrādāt eh, ziņojumu, lai pārbaudītu uh, Eh, šī ziņojuma, šī, no, šī novērtējuma precizitāte un noteikti kāda ir robi. Vajadzētu būt padziļinātākai analīzai. Un ņemot vērā to, eh, ka mums ir jāpieņem tālajoši lēmumi, es vēlos, lai mēs būtu droši, ka, tātad, mm, eh, mēs būtu droši, ka mēs virzamies izmantojot stabilu pamatu, un tad vajadzētu arī uzdot jautājumus juridiskam dienestam. Uzmanīgi ieklausījos Eiropas komisijas teiktajā. Ja Ieklausījos viņa atbildēs uh, uz manu jautājumu par Roma 1 direktīvu un kā uh, šie divi dokumenti sasarpējumi iedarbojas. Man tas diezgan lielā mērā satrauc. Un es uh, domāju, ka mums vajadzētu pajautāt uh, Eh, lūgt savam juridiskam dienestam eh, juridisku analīzi. Viņam būs nepieciešams laiks, varbūt ilgāks laiks, tomēr viņam tiešām vajadzētu skatīties, kāda ir miedarbība starp eh, izvēles regulējumu par juridisko, starp juridisko režīmu, un no otras puses tā būtu Roma direktīva. Jāpaturprātā arī tas, ka komisija paziņoja, ka nebūtu nekādas sliktas sekas, eh, kas ietekmētu patērētājus. Es tomēr par to šaubos, jo Roma viens eh, balstās uz pastāvošo likumdošanu. Uz patērētāju tiesībām. Ja patērētāji nolemj izvēlēties eh, izvēles juridisko režīmu, tad Eiropas režīmu, tad es šaubos vai tad, ja viņi sastaptās, sastopas ar problēmu vēlāk, viņi var teikt, ka viņu paraksts vairs nav uh, spēkā. Es vēlētos uh, labāk uh, izvēlēties Roma viens un Vācijas uh, likumdošanas. Es šodien vēlētos, lai būtu skaidrs, uh, skaidri argumenti, jo es dzirdēju pārāk daudz dažādu viedokļu. Es tiešām nesaprotu, uh, kurā viedoklī man vajadzētu ticēt. Un es domāju, ka mums šo jautājumu vajadzētu tiešām atrisināt reiz par reizēm. Es uh, tikai vēlos uzzināt, kāds ir Majerkunga viedoklis, vai jūs piekrītat Gebhārdas kundzes ierosinājumam attiecībā uz to, ka šis dokuments ir nodots ietekmes novērtējuma eh, nodaļā vēl, vēlreizē izskatīšanai. <coughs> Priekšsēdētāji kungs, paldies. Mums par to vēl vajadzētu pārunāties. Es nedomāju, ka mums vajadzētu sākt no nulles un jā, jāgatavo jauns ietekmes novērtējums. Nu, mēs palūksim otro atzinumu par ietekmes novērtējumu. Pagaidām neko vairāk nedarīsim. Mums vēl jādomā par aptvērumu. Tas varētu, piemēram, attiekties tikai uz mūsu kompetenci jomu, nevis izvērtēt pilnīgi visu. Mums ir jāstrādā mūsu kompetences ietvaros, taču lēmums nav jāpieņem tūlīt pat un šeit. Mēs varam to apspriest vēl rīt, divpusēji. Es nedomāju, ka mums būtu jāpasūt jauns pētījums. Mums vienkārši jāzina, kādu pieprasījumu mēs pieprasām šai, eh, šai, šai šai daļai. Nu, ietekmes novērtējums ir kof, komisijas darbs, nevis mūsējs. Man šķiet, ka vienkārši ir pārāk daudz neatrisināt jautājumu. Man jo īpaši uztrauc patērētāja tiesības, visam viennozīmīgi. Ja mums ir konkrēti jautājumi, tad mums ir jāformulē Un tad mums jāsanāk kopā. Mēs nevaram te tūlīt uz karstām pēdām izlēmt. Mums jā, vienkārši jāizdomā, kāds jautājums mēs uzdosim šai nodaļai. Priekšsēdētājs, man šeit ir izskanējuši daudz jautājumu lietas. Ja jūs kā līdzreferenti varētu sanākt kopā nākošnedēļ un varbūt apspriest ar tīstelkungu, kāds varētu būt darba grafiks, kas reāli būtu darāms un pēc tam. Uh, par specifiskam jautājumu. Un tāpat es varētu atbildēt Gephardas kundzei par dažiem juridiskiem jautājumiem, ko mēs varētu uzdot juridiskam dienas, varbūt tad tos varētu arī formulēt. Un tad mēs varētu iesaistīt ēnu referentus, tad tā mēs varētu progresēt un pēc tam <clears throat> varētu arī mūsu darbu apstiprināt koordinātori vēsturu apmaiņas veidā. Un runājot par <clears throat> reālu ietekmes novērtējumu, mēs neesam vienīgie, kurus tas interesē. Patiesībā e, ir daudz e, dokumentu, analīžu, kas nāk no citām iesaistītām pusēm. Tā tad e, ir daudz viedokļu. Un daudz vēl ir darāmā. Un pēdējais, ko gribētu sacīt, es gribētu jums atgādināt, ka mēs ļoti sīki pētījām kādas būs sēkas uh, harmonizēt tiesību aktus, kā tas ietekmēs patērētāju tiesību direktīvu. Un mēs pieprasījām eh, šādu pētījumu, un uh, tad tur tika secināts, kāds būs sekas, tad, ja nebūs nu pilnīga harmonizācija. Un man šķiet, ka mēs skatījāmies, kāda ir atbilsme starp tām tiesībām, kas tiek pilnīgi harmonizētas, un tām, kas ir, ties, aiz, kas ir patērētājiem svarīgas. Harmonizētās patērētā tiesības. Te jādomā, kā, kas no tā viss ir svarīgs pašiem patērētājiem. Es, piemēram, varētu domāt par rezolūciju, tad mums ir vēl tālāk darāms Un šis tas jau ir pieejams. Tātad mēs varētu pirmkārt iz, izskatīt, ko mēs esam panākuši ar patērēt tiesību direktīvu, un tad kādas neatrisinātos jautājumus risina šis mm, kopīgais um, tirzniecības, šie kopīgie tirzniecības tiesību akti. Es neesmu pārliecināts, vai šis pētījums bija jauns, vai mums tas jau ir bijis, bet ja jums ir kāda papildu materiāla pieejama, mēs augstu vērtāt, ja jūs varētu tos mums uh, arī uh, iedot, jo skaidrs, ka tad arī mūsu novērtējuma nodaļa labprāt apspriestu šīs lietas. Bet skaidrs, ka ņemot vērā lielo materiālu pieejamību, būtu vērts visu to konsolidēt. Un tad uh, pēc tam mēs varētu apstiprināt komisijas secinājums, un tad eh, mūsu uzdevums to darīt pēc iespējas neatkarīgi un objektīvi. Tātad Paldies uh, jūs, jums un jūsu komandai, kas bijāt ar mums. Es atvainojos, ka jūs klausītāji nebija daudz, taču nezināt, varbūt daudz sekotāju ir tieši saistē. Pateicamies arī mūsu tiešsaistes auditorija un gribētu atgādināt, ka jūs gribat uh, sekot šīs uh, komitejas aktivitātēm. Jūs varat parakstīties uz mūsu abonētā, sakot mūsu jaunumu, mūsu vēstuli parakstīties to internetā. Pateicos Rimājēra kungam, Gebhards kundzei, un runājot par eh, tālāko darba grafiku, referentu vārdā nolasīšu to. Um, be... Juridisko lietu komiteja 19. novembrī būs eh, sekretārs par eh, tiesību aizsardzības līdzekļiem. Tas, tas ir daļa no mūsu kompetences, tā tad loc, mūsu komitejas locekļus to aicināja. Mēs esam paredzējuši IMCO uzklausīšanu 19. 18. septembrī. Referenti pie tā strādā, tagad un iespējams, ka kādus materiālus no šodienas varēsim tur iekļaut un juridisko lietu komiteja 27. novembrī paredzējis eh, kopīgu darbu ar Nacionālajiem parlamentiem, tad līdz decembra vidum būs eh, pieejams tūkojumi. Tātad eh, mūsu analīze, ko mēs īstenosim, tiks izmantot visaptvarošā pētījumā un tad mums eh, ir jāplāno arī darbs 2013. gadā. Laika vairs nav palicis daudz. Liels paldies, ka palikāt ar mums ceturtdienas pēcpusdienā, vai vēl kāds kaut ko nobeigumā grib piebilst? Nu, labi. Līdz ar to šī sanāksme ir beigusies, un eh, mūsu nākošā sanāksme ir gaidāma, sakiet man lūdzu, kad. 7. jūnijā nākošnedēļ. Tā tad ir paredzēta viena īsa sanāksme nākošnedēļ, pusdienas sanāksme nākošnedēļ, 7. jūnijā, un pēc tam būs uh, sanāksmes 9. un 10. jūlijā, vai ne? Ak tā, es atvainojos, ak priekšstādātājs 20. un 21. jūnijā. Tātad liels paldies un patīkam novakari!